Okay, let's start your colleagues. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Gribu jūs informēt par šādām izmaiņām darba kārtībā. Balsošana tiks pārlikta no 13. septembra uz 15. septembri, pulksten 5.15 paredzēts. Kopējā uzklausīšana no 15. septembra tiks pagarināta līdz pulkstens vieniem pēcpusdienā. 26. punkts par Romu integrāciju 2015. gadā. Šis jautājums pārliks uz nākamo sanāksmi 29, 27 līdz 29. punkts, kur runājam par Bēļģiju, Zviedriju, Poliju un datiem, sāksies 4.15. 30. punkts ziņojuma projekta prezentācija sāksies pulkstens piecos. 31. punkts. ESASV nolīgums par personu datu aizsardzību. Tas būs no 1525 līdz 6. Un ārkārtējā koordinātora sanāks, markārtas tātad sāksies 1600, ilgs līdz 7 un būs aizslēgtām durvīm. Ja jūs neiebilstat pret šāda veida darba kārtības izmaiņām, tad um, uz, uzskatīsim šo darba kārtību par apstiprinātu. Godātie kolēģi! Gribēju jūs informēt, ka tulkojums horvātu un, un e, nav, valoda nav, nebūs pieejama šīs sanāksmes gaitā. Nu, un tagad pastāstīsim par koordinātoru rekomendācijām. Referentu iecelšana. Timotīs Kērkops no EKR grupas ir nominēts kā par referentu ziņojumam piekļuve konsultācijām attiecībā uz vīzu informācijas sistēmu VIS, ko piešķir attiecīgās varas iestādes dalībvalstīs un Eiropol, lai īstenotu teroristu uzbrukumu profilaksi, identificēšanu un izmeklēšanu, kā tas attiec arī uz citiem nopietniem kriminālu nodarījumiem. Savukārt Monika Flašikava Benova no sociālas un demokrāta grupas ir iecelta par referenti šādiem trim ziņojumiem automatizēta datu apmaiņa attiecībā uz daktiloskopiskajiem datiem Zviedrijā, tāda pati datu apmaiņa attiecībā uz datiem Beļģijā un līdzīga veida dokuments attiecībā uz datiem Polijā. Koordinātoru rekomendācijas saraksts ir pie, iekļauts sanāksmes dokumentos, un gribu vaicāt, vai komiteja apstiprina šādus koordinātoru ieteikumus. Jā, labi. Paldies. Un mums jāapstuprina tālāk protokoli no sanāksmēm, kas notika 8. janvārī, 5. janvārī, 23. 24. februārī, 28. februārī. Jums nav iebildumu, tad šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātiem. Now we have a point number Tālāk pājam pie 4. darba kārtības punkta. 4., 5., 6., 7. tiks skatīt kopīgās debatēs. Godātie kolēģi, šie darba kārtības punkti prasa padomus un komisijas prezentācijas, tie tiecas uz dokumentiem par četriem nelikumdošanas priekšlikumiem, kur runājam par psihoaktīvām vielām un to pakļaušanu kontrols mēriem. Konsultācija termiņš sākas dienu pēc tam, kad parlamentā ir saņemta vēstulta un beidzas 7. oktobrī. Tā kā šis jautājums ir visai steidzams, Liba koordinātori nolēma 7. septembrī savā sanāksmē strādāt tikai vienīgi angļu valodā. Tagad, tagad došu vārdu padomēnu komisijai, lai viņi liek priekšā visus četrus priekšlikumus, un pēc tam došu vārdu attiecīgiem referentiem, lai viņi iepazīstina mūs ar ziņojumu projektiem. Pirmām kārtām Matthew Goners, Luksemburgas prezidentūras vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Godāt Eiropas parlamenta deputāti! 2015. gada 18. aprīļa nolēmumā Eiropas kopiena tiesa lēma, ka padomē ir jākonsultējas ar Eiropas parlamentu pirms tiek pieņemta īstenošanas lēmumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu pakļaušanu kontrols mēriem saskaņā ar procedūru, kas pieņemta 2005. gada eh, attiecīgajā lēmumā, lai nodrošinātu šo nolēmumu izpildi un lai ņemtu vērā jauno procedūru, ko izveidojas ar to Eiropas kopienu tos horizontālā darba grupa par narkotikām, ir pārskatījis komisijas priekšliktumus un īstenošanas lēmumu projekts iesniegts pirms pāris nedēļām Eiropas parlamentam, konkrēti Liba komitejai, pirms tas var tikt pieņemts padomē. Šo četru īstenošanas lēmumu mērķis, kā jūs labi zināt, ir paklaut, pakļaut kontrolas pasākumiem virkni ļoti bīstam psihoaktīvu vielu. Kopumā šīs vielas ir bīstamas tāpēc, ka tās lielākoties ir likumīgas, legāli pieejamas lietotājiem, un tās imitē tradicionālu narkotiku efektu, tā veidā, tādā veidā radot diezgan pievilcīgu alternatīvu aizliegtām narkotikām. Savukārt no otras puses Eh, atti, to sastāvs un riski saistībā ar veselību ir visai nezinām un tādējādi rada eh, zināmus riskus narkotika apkarošanas un profilakses jomā. Ļaujiet man jums pastāstīt par to, kādas sekas izraisa šīs mūsu ierosinātās aizliegtās vielas eh, aizliegt. Ne, lietošu saīsināts nosaukums, jo tie pilnie nosaukumi ļoti sarežģīti. Pirmā, kas tiktu pakļauts kontrols mēriem, 4MA 21 bojā gājušais četrās dalību valstīs, un šai vielai nav nekāda zināma medicīniska vērtība. Otra viela, 5,2i, ir sasaistīta vismaz ar 24 četriem nāvis gadījumiem 24 dalību valstīs, un arī šai vielai nav no zināma medicīniska pielietojuma vajadzība. Nākamā viela ir 25 I N E O M AH 7921 un MDPV arī ir saistīts ar dažādiem nāves gadījumiem dalību valstīs. Ap, aptuveni 121 saindēšanās gadījums, 108 nāves eh, saistībā ar MDPV 1 un tas par to saņemtas, saņemt informāciju astoņās dalībvalstīs, kas attiec uz ceturto psihoaktīvo vielu, kas tiktu pakļaut kontrolas mēriem saskaņā 2005-307, 4.4 DMR, DMAR ir saistīta ar 31 nāves gadījumu trijās dalībvalstīs, un šī otra viela, MT45, savukārt tiek saistīta ar 28 nāves gadījumiem visā Eiropas Savienībā. Gribu uzsvērt, ka visam šīm psihoaktīvajām vielām, kas tiktu aizliegts pakļaus kontrolas pasākumiem, to sekas uz individiem un sabiedrības veselību būtu ļoti būtiskas, ja šīs vielas tiktu, nu, kļūtu plašāk pieejamas Zinātniskie pierādījumi līdz šim liecina, ka riska izvērtējumā eh, jāņem vērā piesardzības pie, princips, un tas piedāvā pietiekamo iemeslu, lai pakļaut šīs vielas kontrolas mēriem Eiropas Savienībā, tā kā to uh, Um, prasa 2005. gada padomas lēmums. Padomas prezidentūra ir pārliecināta, ka Eiropas parlaments piekritīs mūsu viedoklim tajā, ka šīs minētās psihoaktīvās vielas ir jāpakļau kontrolas pasākumiem, un tāpēc šie īstenošanas lēmumi varēs tikt pieņemti pēc iespējas drīzāk. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Matas kundzei komisijas vārdā. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji godāta Eiropas parlamenta deputāte. Luksemburgas prezidentūras pārstāvs nāca klajā ar visai pilnīgu prezentāciju, bet gribu tikai vēlreiz atkārtot, kāpēc komisija ierosina aizliegt šīs astoņas psihoaktīvās vielas, par ko runājam šobrīd. Šīs jaunās psihoaktīvās vielas jau ir saistīts ar virkni nāves gadījumu un sacensēšanās gadījumu. Uh, Eiropas Savienības dalību valstīs tās patiešām ir kaitīgas un tās turklāt rada būtisku potenciālu arī izplatīšanās iespēju Eiropas Savienībā un daudzos gadījumās tās tiek pārdotas kā alternatīvas nelegālām eh, vielām, respektīvi narkotikām. Tā tas tad notiek uz ielām un arī internetā. Neviena no šīm vielām, cik tā vismaz mums zināms, nav ar nekādu medicīnisku vērtību, apliecinātu medicīnisku vērtību. Un tāpēc vēlamies pakļaut šīs vielas kontrolas mēr, mēriem saskaņā ar padomus lēmumu 2005 šķērsvī 307. Respektīvi, ka vispirms jāveic risku novērtējums, tā kā to lēmums attiecīgi attiecīgā aģentūra, Un mēs uzskatām, ka pastāv pamats, lai Eiropas Savienības mērogā šīs jaunās psihotīvās vielas aizliegtu, tāpēc, ka tās ir, tās ir kaitīgas un simulē kontrolē pakļautu vielu uh, reakciju. Un es domāju, tāpēc jārīkos pēc iespējas ātrāk. Paldies! Liels paldies! Tālāk došu vārdu Mikalam Bonī, kas ir referents diviem no ziņojuma projektiem. 2013.0021 NLE e, un 2014.003440 iekavas NLE. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Gribu visam īsi likt priekšā divus ziņojumus par īstenošanas lēmumu projektiem kur tiek runāts par trim jaunām psihoaktīvām vielām un to pakļaušanu kontrolē. Abos gadījumos parlamentam, eh, nu jā, pieņem lūk mm, savus lēmumus par diviem šādiem lēmumiem. Pirmais lēmums 2014 0340, eh, tur runājam par divām vielām. Ļauj, ļaujiet man nosīt tikai viņa kopējais nosaukums 4,4 DMAR un MT45. Abas šīs vielas ir izvērtētas MCDDA zinātniskajā komisijā. Vērtējums iesniegts komisijā 19. septembrī 2014. gadā par šo vielu izdots agrīnais brīdinājums, tas notika pagā 2012. gada decembrī, 31 nāves gadījums trijās dalībvalstīs reģistrēts eh, laikā no 2013. gada jūnija līdz 2014. gada jūnijam. Šīm vielām nav konstatētas, identificētas nekādas medicīniskas vai veterināras eh, vērtības. Un otra viela, par ko runājam šeit, kas tiek regulēta pirmajā ziņojumā, respektīvi MT45, un par to ziņojums iesniegs komisijai un padomēji 6. oktobrī pagājušajā gadā. Šajā gadījumā bijuši 28 nāves gadījumu laikā no 2016. gada novembra līdz 2014. gada jūlijam. Arī šai vielai nav nekāda identificēta medicīniska vērtība. Abas šīs vielas šobrīd netiek pakļautas kontrolē saskaņā ar ANO konvenciju par narkotikām uh, un saskaņā ar ANO konvenciju par psihotropiskajām vielām. Šobrīd šīs vielas netiek izvērtētas un arī nav tikušas izvērtētas ANO ietvaros. Šāda veida vērtējums turklāt netiek arī plānots, kas ir vēl viens priekšnoteikums, lai regulējums Eiropas Savienības ietvaros tiktu īstenots. Tā kā abas šīs vielas ir bīstamas, un tas ir pierādīts saskaņā ar attiecīgās aģentūras vērtējumu un visi Eh, priekšnoteikumu kontrols mēru uzsākšanai ir izpildīts, tad es ierosinu apstiprināt padomus īstenošanas lēmumus attiecībā uz šīm vielām. Jautājums gan ir tāds, kāpēc tas notiek tik vēlu, ņemot vairāk ir jau pagājis viens gads kopš brīža, kad mēs saņēmām apstiprinātas zināšanas par to, ka šīs vielas negatīvi ietekmē individu veselību. Un šai kontekstā mums vajadzētu atminēties, ka mēs strādājam arī pie jaunas sistēmas, kas ļaus mums noteikti pagaidu aizliegums attiecībā uz kaut kādām vielām, tā lai tās tiek izņemtas no tirgus, tikko tiek veikts sākotnējais novērtējums. Tas nozīmē, ka šīs vielas tiktu aizliegtas tirgu daudz, daudz agrāk nekā vēl nogaidot šo gada ilgo izvērtēšanas procesu. Uh, Ehm, Eiro, Eiropas parlaments ir pieņemts 2014. gadā aprīlī jau nostāju par šo jautājumu, bet padomu joprojām pie tā strādā, gan bez rezultātiem. Un tāpēc mans lūgums Luksemburgas prezidentūrē būtu tāds, ka viņi varētu pātrināt darbu pie šī dosjē bet problēma pieņemas apmēros, mēs to labi zinām, nāk tirgo ar vien jaunu, tiek izgudrots ar vien jaunas vielas, un tām par upuru krīt ar vien da, vairāk individu, un Eiropā mums nav cita veida instrumentu straujai reakcijai attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām. Mēs nedrīkstam uh, velti šķērdēt laiku. Otrs ziņojums, ko gribu likt jums priekšā šodien, ir ziņojums par padomas īstenošanas lēmumu attiecībā uz uz 4 metilamfetamīnu. Tas ir saskaņā lūk ar 2013 šafīt 0021 eh, komisijas lēmumu. Arī šajā gadījumā ir veikts izvērtējums attiecīgajā aģentūrā, ziņojums nodots komisijai. Tas notika 2012. gada 29. novembrī. Šī viela ir identificēta 14 dalībvalstīs un ir bijis 21 nāvis gadījums tās lietošanas rezultātā. Šī viela ir ar lielu toksiskumu līmeni un ir pierādījumi, kas liecina, ka risks ir īpaši augstāks, ja to uzņem kopā ar citām vielām. Tai nav nekādas identificētas um, medicīniskas vai veterināras vērtības Eiropas Savienībā, un tieši tāpat kā iepriekš minētās divas vielas, arī šī viela šobrīd netiek vērtēta ANO kontekstā. Uh, un tāpēc mums vajadzētu būt gan aktīviem, lai tās izplatīšanos apturētu. Ar šo lēmumu tika saistāts padomus lēmums 121, kas tika anulēts ar Eiropas kopienas tiesu nolēmumu 16. aprīlī šogad. Galvenie šīs lietas secinājumi ir tādi, ka padome ir jākonsultējas ar parlamentu pirms lēmums tiek pieņemts, attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu pakļaušanu kontrols mēriem Eiropas Savienībā. Un tas ir lūk tieši šobrīd, tas arī šobrīd notiek. Savukārt iepriekšējo lēmumu spēks paliek spēkā līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts jaunais lēmums, tādējādi nodrošināts um, turpināmību. Un tāpēc es arī ierosinu apstiprināt šo lēmuma projektu, lā, lai attiecīgi šīs vielas joprojām tiek pakļautas kontrolē. Paldies vēlreiz, un kā jau teicu, iesaku apstiprināt šos īstenošanas lēmumus. Paldies komisijai un padomē par sadarbību. Paldies! Thank you! Uh... Liels paldies! Tālāk došu vārdu Terezai Himenes Bekaril Barijo kundzei par pārējiem diviem lēmumiem. Paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām gribu pateikties padomē un arī dzen. Uh, līdzreferentam Bonīkungam par ļoti lieliskajiem ieguldījumiem un par grūto darbu. Uzklausot Bonīkungu, es domāju, ka man vairs nav jāuzsver tas, cik ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments tiktu informēts par padomas lēmumiem un jaunu psihotropisku vielu identificēšanu esmu iesniegusi ziņojumu bez grozījumiem attiecībā uz šiem padomus lēmumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka jaunā, šis jaunās vielas ir jāpakļauj kontrols mēriem Eiropas Savienībā. Tādā veidā mēs novērsīsim jebkāda veida šķēršļus arī lēmumu īstenošanai pārobežu kontekstā, tā veicināsim policijas sadarbību un būtiski samazināsim risku, ko rada šo vielu patērēšana. Es iesniedzu divus ziņojumus Pirmais 25C1 NBO, NBOME viela, tālāk AH7921 viela, MDPV viela. Un šīs vielas ir saistītas ar četriem nāves gadījumiem trijās dalību valstīs. Tas attiec uz 251 NBOME Savukārt daudz, ir konstatēta arī nopietnas aizēšanās gadījumi. Un 34 nā, neletāli, nāvis, e, neletāli saindēšanās gadījumi. Nu, ja šīs vielas būs pieejamas, tad e, jāsaka šo gadījumu skats noteikti varētu palielināties. 22 dalībvalsts un Norvēģija ir mūs informējušas, ka zaļu narkotika aģentūra Eiropa un Eiropola identificējuši šīs, vie, šo, šīs vielas atrašanos tirgu. Attiecībā uz AK7921 ir grūti konstatēt, kādas ir, šī, kādas ir šīs vielas ietekmes izpausmes, bet saskaņā ar patērētāju ziņo, ziņojumu ietekme, jeb, rezultāts ir tāds kā maigiem opioīdiem kas attiec uz MDVV, tā iedarbība ir līdzīga kokaīnam un amfetamīniem, tā, spēcīga un ilglaicīga. 2009. gada septembrī, 2013. gada augustā šajā laika posmā konstatēta 113 nāves gadījumu dalību valstīs. Otrs ziņojums ir, saistī, ir par tā saukto 5,2 aminopropilu vielu šī viela ir ļoti toksiska, un šķiet tas var novest pie mm, hipodē, hipotermijas un dažāda veida cita vē, simptomiem mm, sirds slimību jomā un tam līdzīgi. Ir vairākas valsts, kas informē šīs vielas eh, klātesamību tirgos, mm, par to ziņojot Eiropolu. Potenciāli šīs vielas ir ārkārtīgi bīstamas pilsoņiem un tāpēc gribētu mudināt komiteju pilnā mērā atbalstīt padomus īstenošanas lēmumus, attiecināt kontrolas pasākums arī uz šīm vielām, tātad aizliegt tos. Balsojums notiks 22. septembrī šeit, un plenāra sēdē lēmums tiks pieņemts oktobrī, un tā ir tas vismaz paredzēts. Es ja gribēju vēl teikt jums to, kas man ārkārtīgi nobežījušies par šo situāciju attiecībā uz psihotropisko vieglu, vielu regulējumu. Es domāju, ka Bonīkungs man piekrīt šai ziņā. Mēs par to parlamentā pieņēmām lēmumu jau pagājušā gada aprīlī, bet mums ir vajadzīga tāda narkotika apkarošanas sistēma, kas būtu pietiekami strauji tāds mehānisms, kas ļautu dalību valstīm sadarboties tā, lai jaunas psihotropiskas bīstamas vielas varētu tikt aizliegtas daudz straujāk, daudz ātrāk un efektīvāk. Es tāpēc gribu mudināt padomu pārāk pātrināt sarunas ar dalību valstīm pie attiecīgā lēmuma, tā lai varētu vienoties par attiecīgo juridisko bāzi šiem instrumentiem. Nav jau tā, ka es vien pati to vēlos. To prasa arī visi Eiropas pilsoņi, jo mēs visi vēlamies, lai šādas jaunas bīstamas vielas Eiropas Savienībā tiktu aizliegtas efektīvā kārtā. Paldies! Thank you. Now it's time for... Paldies. Tagad ir laiks izteikties ānu referentiem. Kurš gribētu piedalīties šajā diskusijā un uzstāties par šo jautājumu? Neviens. Maybe. Varbūt eh, komisija vēl grib kaut ko teikt vai padom. Lūdzu, jā, Stīvens kungs, jums vārds, eh, kundze. Oké, <coughs> okay, dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšstādātāji kolēģi. gribēju pateikties referentiem par labu dokumentu sagatavošanu. Īstenībā man ir ļoti maz ko piemetināt no EKR grupas puses. Gribēju pateikties par uh, labo darbu un nu, skatos ar nepacietību uz uh, nākamo sadarbības iespēju. Paldies! Thanks, uh, paldies! Un es vēl gribēju pieminēt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 17. septembris 2012. Tālāk būs arī iespēja izcirtāt šos grozījumus, ja tas būs nepieciešams. Tas būs balsošana 2. septembrī Lībe. Un mm, balsošana plenārsēdē mm, būs mm, oktobrī 1. plenārsēdē no 5. līdz 8. bet nevēlākā 7. oktobrī. Un tagad es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvjiem vai arī padoms pārstāvjiem. Vai ir kaut kas, ko nē, nekas nav piebilstams? Tad paldies. Tādā gadījumā mēs e, pārējām pie nākamā jautājuma. Mūsu nākamais punkts ir Gabriels e, kundzes ziņojums e, par mēs esam par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu ar deviņām valstīm. Tātad šeit ir Dominika, arī daudz Kusaukjauna valstis un apvienotie ar Arbu Emirāti. Šī komisija ir nākus klajā šiem trim ierosinājumiem, kas attiecās uz vīzu režīmu atcelšanu attiecībā uz šiem deviņām valstīm, to pilsoņiem. Uh, Un e, šī vīzu režīma atcelšana attiecas uz laiku līdz maksimumam, e, tātad 90 dienas pēc kārtas 180 dienu periodu laikā. Un sarunas e, par vīzu režīmu atcelšanu ar šīm valstīm tika uzsāktas 14. gada beigās un vienošanās tika parakstīta 2015. gada maijā. Tālāk šie ierosinājumi tika nosūtīti parlamentam un padomei un Eiropas parlaments arī saņēma informāciju par to, ka šie nolīgumi tiek provizoriski īstenoti pirms galējās parakstīšanas. Tagad es jums gribēšu dot vārdu Gabriels kundzēm, pēc tam ēnu referentiem. Gabriels kundze. Mrs. Gabriel, yes, you have a floor just now, please, Mrs. Jā, Gabriels kundze, lūdzu, lūdzu jums vārds. Merci, madame la présidente. Paldies. Es gribētu atvainoties par aizkavēšanos, dārgie kolēģi, šodien man ir tāds prieks arī prezentēt šos deviņus ziņojumus, kas attiec uz vīzrežīmu atcelšanu sarunu pabeigšanu. Te ir Dominika, Grena, Trinidāda Tobago, Samoa, Vanatu, apvienotie Arabu Emirāti. Tātad šīs te deviņas valstis no 19 valstīm, kas ir pārceltas tagad uz pozitīvo sarakstu un negatīvā saraksta saskaņā ar 2009. gada nolēmumu. Eh, saskaņā ar komisijas nolēmumu ir viņams lēmums uzsākt eh, šīs bilaterālas sarunas ar katru no šīm valstīm, lai nonāktu pie, pie režīma mm, nolīguma parakstīšanas, kas šobrīd jau tiek mm, provizoriski īstenots. Un, un tātad mēs tagad runājam par pastāvīgo nolīgumu. Es gribētu jums pateikt, eh, ka šī procedūra neparedz grozījumu izsekšanu, te ir vienkārši ir domāts pieņemt vai noraidīt šo projektu, un, un, un tas mums ir jādara par katru valsti, runājot par procesuālo pusi. Eh, paskaidrojums ļauj man runāt par diviem jautājumiem. Viens puses pievienotā vērtība, kas ir visiem šiem nolīgumiem par vīžiem atcelšanu, un otra eh, lieta ir um, Eiropas parlamenta loma šo nolīgumu noslēgšanā. Pirmais elements, pievienotās eh, vērtības elements, kas ir visiem kopīgs, eh, un to jūs arī varat, varējāt lasīt paskaidrojumu rakstā. Te ir arī mm, izcelta politiskā un simboliskā šo nolīgumu vērtība. Šeit ir vēlēšanās pastiprināt, padziļināt mm, attiecības ar starp Eiropas Savienību un šīm te deviņām valstīm, kā arī tiek uzskatīts, ka šie nolīgumi ir kā līdzeklis, lai padziļinātu šo te dialogu, arī izvērstu fundamentālu tiesību lomu. Runājot par eh, apvienotā arābu Emirātiem, ir jau arī darba grupa šai ziņā, eh, un kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem. Un šī nolīguma uh, ietverā mums būs arī iespēja turpināt šo dialogu ar AKP valstīm, akcentējot uz šiem jautājumiem, kas ir mums ļoti svarīgi, piemēram, nāksot apcelšana un arī vienlīdzības ar vīriešiem un sievietēm. Otrs, šeit ir iespējas arī ekonomiskā ziņā, gan trešajām valstīm, gan arī Eiropas Savienībai. Šeit ir iespējams palielināt turista plūsmas un arī atvieglot šīs ceļojuma lietas gan investētājiem, gan arī uzņēmējiem. Treškārt e, e, gribēju arī pateikt, ka šeit ir arī procesuāli jautājumi. Šeit, šeit noliekšanas periods ir diezgan tāds mm, nenoteikts. Un ir nepieciešams e, arī palielināt uzticēšanos ar valstīm, jo attiecībā uz trešām valstīm no sākuma ir jā, jā, jāpiesakās uz vienu vīzu, lai iegūtu pastāvīgu vīzu. Uh, atrisinot visu šīs jautājumus, mēs uh, ceram iesaistīt arī Libe kolēģis, un šis um, ziņojums ļauj man arī izdarīt veselu sēriju komentāru, kurus esmu jau izteikusi vairākas reizes, un šodien es atkal esmu gatava uzklausīt komisiju, atkal dodot iespēju, varbūt viņi varēs dot mums atbildi, kas mums noderēs. Uh, Vispirms eh, attiecībā par komisijas eh, pienākumu regulāri informēt parlamentu par sarunu gaitu eh, kā arī par to, kā notiek divpusēju līgumu īstenošana. Tas būtu jādara ar kopējās komitejas palīdzību. Šai ziņā mums Eh, gribētos eh, dzirdēt arī komisijas atbildi uz mūsu rakstisko jautājumu, kur mēs esam uzdevuši šos te jautājumus. Eh, ziņojumos ir pasvītrot arī vēlēšanās un nolūks arī respektēt šos noteikumus, kas attiecās uz cilvēku tiesībām, un ir nepieciešamība arī nodrošināt vienotu pieju visām tautībām, neatkarīgi no balsts padarības. Un vēl es gribētu arī noraidīt šo praksi, parakstīt un prozāri īstenot šos nolīgumus, pirms parlaments tos ir apstiprinājis, jo šāda prakse mazina mūsu asamblējas nozīmīgumu, un man liekas, ka Mm, šodien mums uh, vajadzētu daudz uh, labāk uh, pozīcijā būt, lai mēs varētu labāk aizsargāt visu cilvēku intereses. Un vēl es gribētu pateikt, ka esmu pārliecināta, ka mēs varētu uh, arī attiecīgi īstenot šo te nolīgumu. Īstenošana arī iespējami īsajā termiņā un nemaz neierobežojot parlamenta tiesības. Šajā ziņā es gribēju izcelt šo jautājumu un pašā beigās gribētu pateikties arī sekretariātam, arī gribētu pateikties kolēģiem un jo īpaši ēnu referentiem par viņu ieguldījumu un um, līdz ar to es arī veikšu savu runu un arī lūgtu, lai jūs pēc iespējas ātrāk arī apstiprinātu, balsojot visus šos deviņus nolīgumus, lai visi iesaistītie varētu gūt labumu no šiem dokumentiem. Paldies. Thank you very much. Paldies. Un tagad ir laiks ēnu referentiem. Eh, Komisija no sākuma. Lūdzu. Padoms pārstāvis runās vai komisijas vērsta eh, komisija, lūdzu. Oh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nulli kā ierados, un es īsti nezinu, ko tad Gabriels kundze ir tikko kā teikusi. Katrā ziņā es esmu izlasījis visu šo ziņojumus, un tāpēc es arī atbalstu tos. Ļoti pozitīvi ir mūsu attieksme, un mēs eh, gaidam arī to brīdi, kad parlaments pilnībā akceptēs eh, visus šīs, šos um, līgumus par um, vīzu režīmu atcelšanu. Es eh, pietiksēju, ka referente komentē šos eh, provizoriskos līgumu mm, īstenošanas momentus pirms faktiskās parakstīšanas. Šeit es gribētu teikt, ka mm, tas mums ir tāds precedents, ka mēs esam rīkojušies līdzīgi ar arī ar citiem vīzu režīmu atcelšanas nolīgumiem, kas ir noslēgti 2009. gadā, un um, mēs sadarbojamies ar šo te komiteju. Rakstot vēstuli martā, mans ģenerāla direktors rakstīja parlamentam vēstuli, kur parlaments saņēma informāciju, ka šie nolīgumi stāsies spēkā līdz ar parakstīšanas datumu. Es zinu, ka tas ir nedaudz dīvaini šī lieta, ka parlaments uh, dod savu akceptu pamatu šim nolīgumam vai nolīgumiem, ka tie jau faktiski jau tiek īstenoti, tomēr mums ir tāda pieredze, tāds precedents, un tāpēc es gribētu piebilst, ka šie nolīgumi nav pretrunīgi, teksts ir absolūti standarts, un tur nav nekas tāds, e, kur būtu kaut kas īpaši jāpēta. Un arī parlaments jau ir devis savu piekrišanu. Nu, Eh, kad pārcēl šīs valsts uz pozitīvo sarakstu, visi šie elementi kopā ņemti, liek man domāt, ka eh, šī provizoriskā nolīguma īstenošanu līdz ar parakstīšanas dienu eh, nebūtu uztveram kā īpaši problemātiski. Un vēl es gribētu pateikties Gabrielas kundzei par šo te ļoti pozitīvo ziņojumu, par ziņojumiem. Uh, Un nākotnē mēs vēl tiksimies, mums būs vēl citi vīzažīm atvieglošanas nolīgumi, kas ir arī vienotā paketē bijuši sarunu gaitā arī. Un es ceru, ka tas notiks arī šī gada beigās. Paldies! Prezidentūra nav lūgusi vārdu, lai izteiktos. Vai kāds ēnu referents kaut ko gribētu piebilst, ja nē, tad jā. Stīvens kundze, lūdzu. Okay, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi. Es eh, arī gribēju pateikties referentei par, eh, par izcilo darbu, par lielo darbu. Kopumā šos nolīgumus varētu uzskatīt par veidu, kā rosināt no šīm valstīm uh, rozināt cilvēks no šīm valstīm kontaktēs ar citus, citiem pilsoņiem. Tas arī stiprinās uzņēmējdarbību attiecības, arī biznesa apritis starp šīm valstīm un Eiropas Savienību. Šie nolīgumi eh, atvieglos attiecīgo valsts pilsoņiem ceļošanu, jo īpaši tie, kas bieži ceļo uz Eiropas Savienību, viņiem tagad procedūra būs vieglāk, viņi varēs mm, vieglāk pieteikties uz īstra, īstramiņa vīzām, un tas ļaus viņiem vieglāk uh, arī ceļot eh, Eiropas Savienībā. Mēs piekrītam referentei, ka neviens no provizoriskiem vai pagaidu līgumiem tas nav tāds risks mm, Schengens zonai, te nav uh, tāda slēpta vai nelegāla imigrācija. Attiecībā uz apvienotiem Arābu Emirātiem mēs eh, tiešām ļoti ceram, ka tieši šis nolīgums arī stiprinās mūsu sadarbību cīņā pret klimatu pārmaiņām, cilvēku izniecību un eh, terorismu palīdzēs apkarēt. Un mēs uzskatām, ka runājot par šiem ap, ap, apvienot ārābu emirātiem, te mēs varam turpināt arī strādāt cilvēktiesību jomā, cīnoties par izteiksmes brīvību un migrantu tiesībām. Un es noteikti gribēšu arī tālāk strādāt kopā ar jums pie šiem jautājumiem. Paldies, Gijom kundze. Paldies. Es atvainojos, ka es ierados ar novēlošanos, bet es no savas puses arī gribēju pateikties Marijai par viņas darbu Te ir tad dziļš darbs. Un mm, arī ir bijusi sadarbība ar ēnu referentiem, un es gribēju atbalstīt pieju, kas eh, raksturo pie visiem šiem ziņojumiem. Es tikai gribēju ļoti īsi pateikt eh, dažus elementus. Vispirms, kāds elements, kas ir interesants, un Stīvens Tons uz to jau norādīja Eh, Šāda veida nolīgumi, protams, atbalsta mobilitāti, arī palīdz veicināt ekonomisko saišu veidošanos, eh, nedrīkst arī aizmirst par humanitāro pusi, bet šeit ir kulturālā un zinātniskā eh, saikņu apmaiņa, arī tas uzlabo kontakts ar starp tautām. Un es gribēju tomēr piebilst, ka ļoti svarīgi, lai parlaments eh, turpina uzraudzīt šo nolīgumu īstenošanu. Tas nav tikai tajā gadījumā, kad nolīgums eh, tiek rediģēts vai mainīts, ir nepieciešama arī regulāra informācija un vēl. Eh, šeit ir tāds domas, ko mūsu grupā mēs arī bieži esam pauduši. Varētu arī nožēlot, ka parlamenta aps apstiprināšana notiek tik vēl, ka faktiski nolīgums jau ir īstenots, kaut arī provizoriski. Un tomēr jānodrošina iesai parlamentam respektēt savus pilnvars, bet es ļoti ceru, ka mēs varēsim arī laika gaitā šo sistēmu koriģēt. Un vēl es gribēju pasvītrot, ka ir nepieciešams arī apusējības mehānisms. Es Mm, principā pozitīvi atbalstu, bet tomēr vēl divas lietas. E, ja šeit ir kādi elementi attiecībā uz apvienotajiem arābu elementiem, ir, viņi varbūt ir nedaudz patālu, lai pilnībā tuvinātos Eiropas Savienībā. Šeit ir cilvēktiesības, arī sieviešu tiesības, izteiksmes brīvība, kas ir tāda lauciņa, kur vēl ir joprojām daudz kas jādara. Un vēl, vēlreiz gribēju atbalstīt eh, šos centienus, bet norādīt arī uz savām bažām. Jā, paldies, Gabriels kundze. Vai jūs gribētu kaut ko teikt, kā tādu kopsavilkumu pēc debats? Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties arī no savas puses ēnu referentiem, arī kolēģie Stīvensona. Uh, Eh, gribētu pateikties arī komisijai eh, par centieniem atbildēt, eh, jo es gribēju vēlreiz teikt, ka mēs mm, nezinām, kā būs ar šo praksi. Mēs negribam, lai tā būtu ilgtermiņa, kaut gan mēs saprotam, ka tagad ir arī precedents un arī atbalstu uz Gijams kundzi ka parlamentam jāsaņem biežāk, informā, biežāk informācija, mm, parlaments nav nekāds šķērslis, tieši otrādi, mēs esam gatavi strādāt, visi zin, cik šie nolīgumi ir svarīgi, esam gatavi to darīt, tāpat laikā ir jārespektē arī visi līguma noteikumi, kā arī tā informācija, kas būtu jāsniedz parlamentam, tā arī jāsniedz. Un, uh, Mēs eh, arī labprāt um, uzņēmt, nu, saņemt informāciju par šīm citām valstīm, kas tiek pārcelt no vienas sarakstu uz otru, kā jau teicām, 19 ir bijusi. Eh, Šāds valsts, piemēram, Kolumbija ir arī starp šīm valstīm, kas nav tādā pašā situācijā kā šīs deviņas valstis, par kurām mēs runājam šodien. Es vēlreiz gribētu pateikties kolēģiem par darbu, komisijai par sadarbību un mēs gribētu saņemt informāciju regulārāk. Um, mums jau ir ļoti laba bāze sadarbībai, un kas mums ļaut tālāk virzīt arī šo dosiju. Lielas paldies! Kolēģi! Es gribētu informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. septembris 12. Un būs šī apstiprinājuma procedūra, un tikai grozījumi, kas attiec uz procedūru, tiks pieņemti. Labi, paldies. Un tālāk. We can start. <laughs> okay. We're just waiting for you. Dear colleagues, we will... Kolēģi, mēs esam gatavi turpināt darbu un tālāk mums jāstrādā ar vīza kodeksa paketi. Nosāku sāksim ar vīzu kodeksu diskusiju un pēc tam turpināsim ar citiem jautājumiem. Lopes Agilārkungs, jums tiek dots vārds. Paldies priekšsēdētāji. Mēs īstenībā ļoti labi ieturam laika reglamentu, mēs esam pirms grafika un faktiski tas ir ļoti rēts tāds moments un gadījums Lībe komitejā. Ļoti labi, ka es atnācu ātrāk un es varu arī ātrāk stāstīt par eh, ziņojumu projektu. Eh, man ziņojums ir par Savienības vīzu kodeksu pārstrādāto redakciju. Jau ir veikts darbs vairāk mēnešu garumā pie šīs pārstrādātās redakcijas un mēs arī skatāmies uz ceļojumu vīzu un arī jautājumu, un par to mēs runāsim nedaudz vēlāk, lai mēs varētu visu paketi izskatīt eh, vien, vienlaicīgi. Paldies, eh, komis, eh, paldies sekretariātam, paldies Taņai Fajonai no manas grupas, kas arī strādājusi pie šī faila. Bet tagad īsumā par manu ziņojumu. Ziņojums ir izveidots pēc intensīva darba. Mēs eh, centāmies arī ņemt vērā ēnu referentu pienesumu, kā arī citu kolēģu grozījums. Un nu, vēl mums ir arī darba dokuments, mēs esam organizējuši arī uzklausīšanu. Uzklausīšanā mēs esam cenšies skaidrot kritērijus, kādus mēs vēlamies izmantot. Tad mums bija arī sanāksmes ar nevalstiskajām organizācijām, interešu grupām. Uh, citiem. Protams, tie ir tie cilvēki, kas ir ieinteresēti šajā likumdošanas aktā, ko šobrīd izstrādā komisija. Un vēl mums eh, bija iespēja arī diskutēt ar zinātniekiem, profesoriem, zinātniekiem, pētniekiem, kas ir pētījuši eh, pārvietošanās aspektu un arī to, kāds ietekmē trešo valstu pilsoņus. Eh, šeit ir kopienas likumdošanas kompleks, um, ko īsteno dalību valsts strādājot ar konsulātiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un mēs konstatējām, ka um, ir nepieciešams organizēt arī faktu apkopošanas misijas. Mēs apmeklējām dažādus konsulātus, eh, lai uz vietām redzētu, kā darbojas vīzu piešķiršanas sistēma. Tas viss bija nepieciešams, lai labāk izstrādātu šo ziņojumu un arī darba dokumentu. Es jau pieminēju darba dokumentu, un es vēl gribēju atzīmēt, ka darba dokumentā es minu arī to, ka Eiropas komisijas galvenā pieeja ir mums pieņemama. Eiropas komisija cenšas padarīt šo vīzu izsniegšanas procesu vieglāku, ir vēlēšanās aktualizēt vīzu kodeksu, lai šī būtu viegla, procedūra būtu vieglāka, lai arī būtu likvidēti tik kaut kādi trūkumi, kas ir parādījušies gadu gaitā. Komisija ir vēlēšanās izmantot vīzu kodeksu tādā veidā, lai tas būtu izmantojams tieši, lai atvieglotu cilvēku pārvietošanos, arī cilvēku plūsmu apmaiņas starp Eiropas Savienību un pārējo pasauli Mūsdienās pasauli ir aizvien vairāk uh, savienota un savstarpēji atkarīga, un tāpēc ir nepieciešams arī uzturēt visaugstākos standartus šī darba jomā ir jānodrošina sabiedriskā kārtība, drošība, migrācijas plūsmas ir jāpārvalda, un tajā pat laikā ir jādara viss, lai mēs uh, palīdzētu arī likumīgiem ceļotājiem ceļot. Tādā veidā vīzu izsniegšanas atvieglošana ir ļoti cēls un likumīgs mērķis, tāpēc mēs atbalstam vīzu režīmu atvieglošanu, mēs gribam, lai procedūra būtu skaidrāka un sakārtotāka, un šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka mm, cilvēkiem nevajadzētu būt fiziski klāt konsulātā, kad tiek iesniegts pieteikums. Šeit varētu izstrādāt dokumentu sarakstu, kas ir jāiesūta attiecīgā iestādē, lai saņemtu vīzu, lai pieteiktos uz šo vīzu. Un, lai būtu tāda juridiskā skaidrība, mēs gribam, lai periodi būtu īsāki un skaidrāk, kā arī, lai elektroniskās procedūras tiktu izmantotas vairāk. Tālāk par drošību arī šeit es gribu skaidri pateikt. Vīzu režīma atvieglošana nenozīmē, ka drošības kritēriji tiks mazināti. Ļoti bieži procedūras ir smagnējas un neskaidras. Un šīs procedūras traucē efektīvi izsniegt vīzes Pat tādās situācijās, kad e, drošība nekādā veidā netiek mazināta, ir vienkārši procedūra, vīzas izsniegšanas procedūra, kas ir e, ļoti smagnējuma. Šeit ir pieteikšanās fāze un pēc tam vīzas izsniegšana. Un tālāk es gribēju arī komentēt grozījums, ko es esmu pats e, iesniedzis. Es centos ņemt vērā arī kolēģu grozījumus, kas izteicās līdzīgi. Vispirms grozījuma mērķis ir aktualizēt vai modernizēt šo procedūru. Tāpēc liekas tikai saprātīgi, ka var izveidot tādu elektronisko failu, kur ir gan pieteikuma dokuments, gan arī visi pavaddokumenti. Te ir 11. pānta otrais punkts, tātad elektroniskā dokumentu ievade. Un konsulantiem ir jābūt spējīgiem šādus elektroniskos failus radīt. Tālāk 6. panta A apakšpunkts par laika periodiem un termiņiem. Šeit vajadzētu grozīt no 6 uz 9 mēnešiem. Jo cilvēki plāno savus ceļojumus tālu uz priekšu un dara to ļoti saulaicīgi, un ir daudz lētāk nopirkt biļets ātrāk šajā procesā. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis termiņš būtu jāmaina, lai dot iespēju vairāk uh, plānot ceļojumu. Tā, tālāk par um, daudzkārtējām vīzām. Arī šeit ir jāpiestrādā šāda vīze, kas pieļauj vairāk kā tie iebraukšanu, ir ļoti ērts instruments gan vīzes pieprasītājiem, gan arī konsulātam. Un tad mums ir jāizmanto vairāk vīzu informācijas sistēma vai viss. Es eh, atbalstu arī daudzkārtējo vīzu izsniegšanu ceļotājiem, kas ceļo bieži, kas ir labticīgie ceļotāji, to varētu darīt ar eh, sistēmas palīdzību jo šeit eh, pamatdefinīcija būtu tāda, ka ja kāds ir divas vīzes pēdējo 18 mēnešu laikā izmantojis un eh, nav bijis nekāda pārkāpuma, tad tas būtu labticīgais ceļotājs, kam varētu izsniegt arī vairāk kārtējās iebraukšanas vīzu. Eh, tālāk par dažiem jautājumiem, kas ir īpaši delikāti, tās ir humanitārās vīzes vispirms. Šeit pirmais ir tas, ka šīs humanitārās vai humanās vīzes uh, E, tas nav pietiekams instruments, tas neļauj sakārtot visu šo samilzušo bēgļu jautājumu. Vienkārši nav iespēja pilnīgi visiem izsniegt tādas vīzes, ņemot vērā bēgļu daudzumu. Tomēr tas ir vēl viens tāds variants, vēl viena iespēja, un tā mums ir jāņem vērā, ja mēs gribam nokārtot to, ka at mm, attiecīgais cilvēks godīgā un likumīgā veidā saņem savu dokumentu un ierod Schengen zonā, tad, kad viņš bēg no kara apdraudētās teritorijas. Ir jāstrādā pie šādām iespējām, te ir jābūt juridiski pamat, pamatotam risinājumam, bet es saprotu, ka komisija strādā pie šiem jautājumiem, ņemot vērā šīs milzīgās bēgļu plūsmas, tomēr šie instrumenti būtu jāizmanto līdztekus citiem uh, instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Tas ir viens no kritērijiem, ko mēs varētu izmantot arī esot lēmumu pieņemšanas kapacitāte. Humanitārās vīzas iespēja. Tagad ir pienācis laiks ar to strādāt mums, kā likumdevējiem. Uh, ir jāstrādā pie šī varianta, jārada šī iespēja, ir jādod iespēja legāli iebraukt Eiropas Savienības teritorijā tiem cilvēkiem, kas bēg no kara zonām. Un pagājuši ceturtdien Eiropas parlaments pieņēma ļoti svarīgu rezolūciju par bēgļu krīzi. Šajā rezolūcijā ir skaidri izteikts lūgums aktualizēt vīzu kodeksu, lai būtu šīs humanitārās vīzas izsniegšanas iespēja. Šī ideja ir jāstrādā kā, jāiestrādā kā realitāte Eiropas Savienības likumdošanā, un mūsu komitejai ir jāspēr soļi, lai šis te variants būtu iestrādās likumdošanā un būtu labs ceļš tam izveidots. Tālāk vēl jautājums par ģimenes locekļiem. Ļoti bieži ģimenes locekļi vēlas apmeklēt savus radiniekus Eiropas Savienībā, un tāpēc viņiem ir nepieciešama vīza. Es šeit runāju par vecākiem, kas grib apmeklēt savus mazbērnus, vai arī bērni, kas grib apmeklēt šķirtos vecākus, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Ģimenes apvienošanās vīzes ir arī ļoti svarīgs instruments. Ļoti daudzos gadījumos šis pieteikums tiek noraidīts bez paskaidrojuma Un 2004. gada direktīva numur 38 par brīvo pārvietošanās eh, tiesībām. Tā dod tādas tiesības apmeklēt ģimenes locekļus, kas legāli uzturas Eiropas Savienībā. Tomēr eh, ļoti žēl, bet eh, šī direktīva netiek īstenota caurskatāmā veidā un ļoti bieži vīzas pieteicējs saņem atteikumu bez paskaidrojuma sniegšanas. Un pie vīza kodeksa ir arī rokas grāmata. Eh, tur ir iespēja saskaņā ar šo rokas grāmatu rīkoties diezgan voluntāri pēc saviem ieskatiem, un to arī ļoti bieži dara konsulāti. Tātad šeit nav viendabīgas um, likumdošanas piemērošanas, un mēs cenšamies šo lietu koriģēt. Tāpēc mēs arī atbalstam komisijas centienus stiprināt atsevišķas normas, un šeit es eh, domāju ne tikai par to, eh, kā piekļūt konsulāriem tīklam, nemaksājot um, tādas tā kā komisijas maksu. Otra lieta ir arī tas, ja vīzi tiek noraidīti, tad ir jāsņem arī attiecīgs paskaidrojums, lai vīzi pieteikumu iesniedzējs ļoti skaidri apzinās, kāpēc eh, viņa pieteikums ir noraidīts. Un tas viss tiek kārtots 18. pantā. Un tieši tāpēc mums ir arī sūdzību un apelācijas eh, sistēma ļoti svarīgi šāds sistēma arī saglabāt, ņemot vērā, ka mums ir jārūpējas arī par Eiropas Savienības tēlu. Es domāju, ka attiecīgai tīmekļu vietnei uh, vajadzētu tikt publicētai vismaz piecās Eiropas Savienības valodās, un par to ir runa 45. pantā. Tālāk es gribēju runāt par šiem ārējiem uzņēmiem, par ārpakalpojumu sniedzējiem, kas um, apstrādā konsulātu vietā šos pieteikumus. Viss šī lieta par ārpakalpojumu sniedzējiem ir ļoti interesanta. Es saprotu, ka dēļ izmaksām ļoti bieži tiek ņemts šāds ārpakalpojums sniedzējs, tomēr šādai praksē nevajadzētu kļūt par regulāru parādību jo šeit ir saikne ar privātumu, ar informāciju, kas ir svarīga valstī, tāpēc 38. pāns ir jāgroza. Tur tiek pieminēta šī ārpakalpošanas iespēja, tomēr mums jādara viss, lai šādi ārpakalpojumu sniedzēji netiek izmantoti bez izvērtējuma, ko veic Eiropas komisija. Šeit mums ir nepieciešams stingrāks normas. Tālāk par obligāto pārstāvniecību trešās, eh, dažās trešās valstīs nav attiecīgās valsts eh, konsulāts. Un tad kā cita valsts to pārstāv, šeit jābūt jaunam pantam par Schengens vīzu centriem, tādā veidā jāstiprina konsulārā sadarbības starp dalībvalstīm. Es eh, nedomāju, ka mums vajadzētu sākt starp institūciju cīņas plēšoties par esošo vīzu kodeksu, bet es eh, arī saprotu, ka, ka Eiropas komisija strādās ar delģētajiem aktiem, izstrādājot pielikumus vīzu kodeksam. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šeit arī eh, likumdevējiem visiem ir jābūt iesaistītiem, tāpēc mums vajadzētu kārtot šo jautājumu caur delģētajiem aktiem. Un tas viss, ko gribēju teikt. Un vēl gribēju atzīmēt, ka šeit ir eh, saikne ar apceļošanas vīzām, bet eh, Brīsa Hortes kungs ir par to atbildīgs. Un vēlāk mēs runāsim par to, kā šie divi jautājumi savstarpēji saistās. Thank you, now it's time. Paldies. Tagad došu vārdu kolēģiem diskusijām. Un sākumā uzstāsies um, ēnu referenti. Bakarkungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribēju teikt jau pašā sākumā, ka šis ir uh, labs um, priekšlikums. Gribēju pateikties arī Fajons kundzei jāsaka, ka viņa um, pēc tam arī diskusijā runās par daudziem svarīgiem aspektiem. Gribēju pateikties par šo veiksmīgo ziņojumu priekšlikumu, un es gribēju teikt, ka, piemēram, turisms Eiropā uh, veicināt turismu nozari, tas patiešām ir ļoti svarīgs uzdevums, un, protams, arī turismu jomā ir ļoti daudz darba vietu potenciāla. Jāsaka, ka šie mērķi ir ņemti vērā, un es gribēju patiešām to augstu vērtēt, uzslavēt um, referentes darbu. Un daži jautājumi, kas man šķiet svarīgi, nu tā spontāni, uzreiz iešaujas galvā. Uh, elastīguma tātad ārējo pakalpojumu piedāvātāju elastīgums, lai varētu izmantot dažādas iespējas, ņemot vērā arī to, ka ir iespējams izmantot pakalpojumus tālāk par 500 km no dzīves vietas. Un domāju, ka referente arī pareizi norādījusi, konsulātiem ir jābūt atbildīgiem un visu, protams, nevar uh, Eh, sniegt ar ārpakalpojumu palīdzību. Tālāka pakalpojuma sniegšana tiešsaistē arī izcila iniciatīva un Schengenas vīzu centrs man arī šķiet laba doma. Un, protams, mēs pie tā, pie tā vēl strādāsim un Tā tad eh, ceļojuma apdrošināšana komisija saka, ka tas ir jāsvītro, neko vietā nepiedāvā bet nu, katram taču ir uh, savas kredītkartes un, uh, un tā tālāk. Es domāju, tā ir arī tiesiskā drošība. Mums noteikti vajadzētu par to vēl pārunāt un, eh, protams, te ir nepieciešams diskusijas. Eh, tas tā prasība, ka konsulāti ehm, norunā, teiksim, pierakstus eh, nekavējoties immediately, es domāju, tas ņem vērā nu, ikdienas praksi. Mums nevajadzētu arī pārāk ierobežot konsulātu manevrēšanas iespējas. Ir ļoti daudz tā saukto Eh, klauzulu, varbūt vajadzētu tur izmantot tādu imperatīvu kā mēj vai šud, eh, vai varbūt eh, tādu maigāku formulējumu. Uh, un 15 eh, dienas attiecībā tikai uz vienu uh, dalību valsti, ņemot vērā drošību Eiropā un migrāciju. Nu, es nezinu, kā tas viss varētu patiešām būt praktizējams, tādēļ eh, noteikti vajadzētu arī pievērsties drošības jautājumiem. Tālāk šī humanitārā vīza. Gribēju uzsvērt, ka ETP grupa ir gatava par to diskutēt, bet gribēju teikt, ka iespējas iegūt šo humanitāro vīzu e, ir izmantojams pilnīgi jebkurā dalību valstī, un tā kā te ir kaut kādi papildus piedāvājumi un ka šī vīza tiek atsevišķi pieminēta, uh, Nu, tas ir saprotams, bet ir arī vīzu kvotas, un mums, protams, vajadzētu pie tā strādāt. Un tālāk, ja ir um, grozījumi patvērumu tiesību likumā, ko tas nozīmē attiecībā uz um, patvērumu procedūru un kurš, kurš tad šeit ir kompetents, kur iestāde ir kompetenta. Jo mm, varētu būt tā, ka, piemēram, procedūra eh, ir apgrūtināta, un es uzskatu, ka ņemot vērā mm, pašreizējo situāciju, eh, par to ir jārunā jaunajā, eh, jaunā kontekstā, un Mūsu grupai noteikti šis ziņojums uh, šķiet pieņemams, bet nu mēs nekavējoties iesniegsim grozījumus un, protams, liels paldies visiem, kas pie tā pielika savu roku. Paldies! Neviens cits nevēlas runāt. Tad došu vārdu komisijai. Eiropas komisija, un paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentei par eh, šo labvēlīgo komisijas priekšlikuma izvērtējumu un paskaidrojumā jau ir teikts, ka ir jāatvieglo ceļošanas iespējas Eiropā šiem labticīgajiem ceļotājiem un ir jābūt arī eh, legālajam satveram mm, attiecībā uz dalību valstu konsulātiem. Un, protams, ir eh, jāgro, jānodrošina augsts eh, drošuma līmenis un jāvērš pret nelegālo imigrāciju, kā jau teica Bekera kungs. Un turisms ir eh, patiešām ļoti svarīga izaugsmes nozara Eiropas Savienībā. Un tagad par iespēju pieteikties vīzai tiešais eh, režīmā, mēs, eh, protams, saprotam, eh, kādu nolūku vadīti mm, grozījumu autori to ir iesnieguši, bet jānodala tātad veidlapas mm, aizpildīšana tiešais režīmā un arī veidlapas iesniegšana internetā. Tehniski iemeslu dēļ bieži vien tas nav iespējams, jo uh, cilvēkiem, piemēram, piesakoties vīzai, bieži vien ir arī citi dokumenti jāiesniedz, kaut vai lidmašīnas biļets. Un ir arī valstis, kur varbūt internets nu, nav tajā augstākajā līmenī un nav nodrošināts pilnīgi visur. Tādēļ ir jābūt iespējai joprojām izmantot arī nu, tradicionālās papīra veidlapas. Referente arī norādīja uz uh, regulāriem ceļotājiem, tātad uh, nošķirot uh, šo kategoriju no labticīgiem uh, klientiem, kas piesakās um, vīzai, un ir cilvēki, kas pirmo reizi piesakās vīzas saņemšanai. Un, ja būtu tāda, nu, varbūt ceļotāju mm, iedalīšana kategorijās, tad varbūt varētu sākumā vairāk laika pievērst cilvēkiem, kas pirmoreiz piesakās uz vīzu, jo viņi varbūt nu, tik labi nepārzina visu procedūru. Tālāk runājot par gaidīšanas laiku, mēs uzskatām, ka te vajadzētu nu, sasniegt tādu loģisku kompromisu. Ja mēs runājam par tās augstām humanitārajām vīzām, bija sagatavoti arī tādi konkrēti grozījumi, kur bija teikts, ka aizsardzība uh, ir viens no kritērijiem, kas jāievēro saskaņā ar starptautiskajiem normatīviem, lai varētu šiem cilvēkiem piešķirt eh, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, un komisija jau ir teikusi, ko par to domā. Mēs saprotam, kāda mērķa vadīti jūs to piedāvājat, kādēļ referenti to piedāvāja. Ņemot vērā traģisko situāciju, kas tagad valda Eiropā, bet Mēs uzskatām, ka vīzu kodeks eh, varbūt nav īsti nu, vispiemērotākais instruments, lai situāciju risinātu. Un, ja mēs runājam par kopīgu patvērumu politiku, piemēram, bēgļu pārvietošanu, izvietošanu pa dažādām valstīm, nu, varbūt labāk varētu to atrisināt nekā vīzu kodeks. Un jāsaka, ka vīzu pakotnes pieņemšana, protams, prasīs zinām laiku, bet mums uz situāciju, kas ir akūta, ir jārēģē nekavējoties, nevis jāgaida vairāk mēneši. Un ir izsūtīti arī vairāki priekšlikumi. Un ja mēs runājam par bēgļu izvietošanu, Mēs uzskatām, ka uh, tas ir labāks veids, uh, kā cīnīties ar šo problemātiku. Pagaid ir domāts par 20 tūkstošu bēgļu uh, nu, izmitināšanu Eiropā. Mēs esam jau tagad paaugstinājuši šo skaitli, jo um, dalība valsts prasīja paaugstināt šo skaitli. Un mehānisms eh, paredz arī tādas eh, dalību valstu pieņemšanas sistēmas saskaņā arī ar augsto cil... bēgļu komisāru viedokli. Tas ir eh, iekļauts arī grozījumos. Ja runājam par konkrētiem standartiem, kas jāievēro, mēs noteikti varam piekrist referentei, ja mēs runājam par lielajām valstīm, kur nav tik daudz, varbūt, eh, nu, nav tik viegli nokļūt līdz konsulātam, protams, eh, cilvēkam, lai dotos uz citu pilsētu, ir eh, jāmaksā par biļeti, par transportu biļeti un tā tālāk, lai varētu pieteikties vīzai. Protams, tādēļ ir jābūt arī citām iespējām, lai, piemēram, ne tikai konsulātā varētu pieteikties uz vīzu, lai būtu citi mm, pakalpojumu piedāvātāji un. Uh, Viņi var pieņemt, piemēram, šo veidlapu un tad nodot tālāk konsulātam no šie cilvēki ir tikai tā, kā tādi vidutāji šie uzņēmumi. Viņi nekad nepieņems lēmumu, vai cilvēkam vīza ir, um, teiksim, nu, vai viņam tā pienāks vai nē. Un ja mēs runājam par ārpakalpojumu sniedzējiem, E, tagad norisinās izvērtējums, e, runājot par vīziju informācijas sistēmu, un komisijās e, priekšlikumā ir atsauc uz attiecīgo pāntu. Ja runājam par sadarbību ar dalību valstīm, komisija ļoti augstu vērtē referentes priekšlikumus un Ja runājam par detalizētāku informāciju, protams, te var uh, atrast vīzu kodeksā, uh, runājot par šiem uh, pieteikumu iesniegšanas centriem. Mēs saprotam uh, referentes nolūkus, bet uh, izvērtējot vīza kodeksā pašlaik ietvertos normatīvas, mēs domājam, ka vajadzētu tādu elastīgāku pieeju kas nozīmē, ka jārada uh, satvers, uh, uz kuru balstoties dalību valsts varētu sadarboties, ņemot vērā, protams, arī to, kādi apstākļi valda konkrētajā valstī, jo tas var būt, nu, krietni atšķirīgi. Tieši tādēļ mēs piedāvājam tādu elastīgāku pieeju un jāsaka, ka mm, referents piedāvātie grozījumi, nu, teiksim, nav atmaksājušies, ņemot vērā kā tie tika izmantoti praksē. Tālāk šo pielikumu apstrādāšanu un īstenošanas akti referente piedāvā svītrot šo vārdu un aizstāt to ar um, īstenojošiem aktiem, bet mums ir jāsaprot, ka uh, šie uh, pielikumi tiek izmantoti tikai operatīviem nolūkiem, un tas nekādā veidā nav pretrunā arī ar īstenojošiem tiesību aktiem, Tas ir nepieciešams piemērojot uh, regulas uh, praktiskos aspektus, nu, piemēram, kā kur pasē ielīmēt vīzu un tam līdzīgi vai, vai attiecīgs apostils. Nu, un komisija vēlas uh, sagatavāt šos grozījumus. Mm, tas bija mūsu pārdomas, uh, nu, tas ir tas, ko es vēlēju teikt par uh, referents grozījumiem. Paldies visiem, kas piedalījās ziņojuma tapšanā. Paldies. Thank you very much. I would like to ask the... Paldies. Gribētu dot vārdu tagad Luksemburgas prezidentūras pārstāvim. Bonjour, uh, Madame la Présidente. Labdien, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Gribu teikt paldies, ka devāt man vārdu. Prezidentūra ir iepazinusies ar komisijas priekšlikumu un ņēmus vērā arī prezentāciju, ko nu pat lika priekšā referents Lopes Agilēra ārkārtīgi svarīgi rast pareizos rīdsvaru starp ekonomikas izaugsmu, brīvu personu pārvietošanos un, protams, arī pilsoņu drošību Eiropas Savienībā. Lai virzītos priekšā to dokumentu, prezidents ir pat nodomājis noturēt orientēšanās debatas oktobrī un pēc tam eh, pātrināt darbu darba grupās pie šī jautājuma. Paldies! Thanks, uh, paldies! Par Lopes Aguilarkungs grib, gribētu kopsavilkums sniegt, ne? Sí, muy brevemente, luego agradezco la posición. Nē, tomēr dažus vārdus teiks referents. Paldies, es patiešām augstu vērtēju debakera kunga konstruktīvo pieeju un, protams, es arī ļoti uzmanīgi klausies padoms un komisijas teiktajā. Un gribētu teikt, ka man kā referentam ir nodomā spēcināt elastību. Tajā pašā laikā, protams, neliekot uz spēles sabiedrības drošību. Mums tikai būs jāsaprot, kā piemēram pamatot tādus gadījumus, kad vīza tiek atteikti, sevišķi, ja mēs runājam par ģimeni, Ir jāgarantē pareizais līdzsvars, un es domāju, ka debatēs arī kolēģi to ņems vērā. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji, gribēju jūs informēt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 25. septembrim pusdienas laikā. to our reporter, Mr. Ortofov. Tagad runāsim par apceļošanas vīzu, nekavējoties došu vārdu mūsu referentam. Eh, Priekšsēdētāji, paldies! Ziņojums, ko liek jums šodien priekšā, runa ievieš būtisks izmaiņas salīdzinoši ar to priekšlikumu, ko likus priekšā Eiropas komisija. Esmu pat izvēlējies grozīt tās pieeju, pamatojoties uz viedokļu apmaiņu ar komisija pagājuši gadu, un turklāt ņem vērā arī Stambulas eh, pasākumus. Komisija ierosina šos, ap, šīs apceļojuma vīzas kā tādu novatorisku instrumentu, un komisija savā ziņā tur ir taisnība. Viņa saka, ka lūk, šīs vīzas, tad būs eh, iespēja palielināt turisma apjomus, viņi min ļoti augstu skaitli, bet eh, komisija tāpat laikā nebija spējīga nu, sniegt jebkādus pierādījumus, nu, demonstrēt, kā tad viņi nonāks pie šiem skaitļiem. Turklāt eh, nav nekāda precedenta šāda veida vīzes izveidošanai. Nu, nav līdz šim bijušas tādas vīzes, kas ļautu apceļot, nu, 10, 20 valstis kurā cilvēks nav rezidents vairāku mēnešu gaitā, tāpat laikā, nu, ne, ne, nepārliecinoties, kur tad šis cilvēks dodas. Līdz ar to mēs nevaram nekādu, nu, gūt nekādus konkrētākus pierādējumus. Mēs tāpat laikā identificējām, un es nebiju vienīgais, kas to darīja, nu, virkne neatbilstības, tāds kā trūkums visā šajā priekšlikumā, un šī iemesla dēļ es arī iesaku izturēties piesardzīgi. Uh, ir tādi, kas atbalsta šo priekšlikumu, sakot, ka lūk, būs ļoti labi ietekmi uz turismu un radīs ekonomikas ieguvums. Es eh, nenoliedzu šo iespēju, iespēju, bet tomēr, nu, arī vēlos to mazliet apstrīdēt. Eiropā turismas pārsvarā norisinās Eiropas Savienības iekšienī. Nu, piemēram, par Franciju runājot, 80%, 83, 84 miljoni apmeklētāju turismu 2014. gadā bija eiropieši, 6 miljoni bija amerikāņi, 5 no Āzijas. Un savukārt, ja runājam par starptautiskiem turistiem no citurienes, šis skaitlis ir nedaudz 5, 15 miljoni, 80 68 miljonus, bet uh, kopumā Pasaules turisma organizā, eh, organizācija mm, piedāvā datus šai saistībā. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka turisms pirmām kārtām uh, ir saistīts ar iekš Eiropas apceļošanu. Tas savukārt norāda uz vēl vienu punktu, respektīvi starptautisku interesu, starptautiskā interesi par Eiropu, kad turismu galabēķi nevājinās, uh, un tu par to liecini izsniegto vīzu skaits, ko izsniedz dalībvalsts attiecīgās valstīs. Un trešais elements savukārt šo vīzu raksturs eh, būtu saistīts ar, nu, citiem aspektiem. Kā ir tad? Nu, lūk, līdz ar to mēs nedomājam, ka vajadzētu veidot šādu turisma vīzu, kas tad konkurētu ar nacionālajām izsniegtajām vīzām. Uh, un piedāvātu pilnīgu pārvietošanās brīvību visā Schengenas telpā, bez mazākās iespējas kontrolēt, kur šie cilvēki ir, kur viņi dodas, sekot viņu gaitām. Un es domāju, ka, diemžēl, nu, ir iespējams arī nu, tā, ka kāds turists praksē, uh, varētu parādīt kaut kādas ceļojuma tur gaitas, bet pēc tam uzvesties pavisam kaut kā citādi. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu tomēr atturēties no tādu šādu atceļošanas vīzu izsniegšanas, ja pietrūkst atbilstīgi garantija. Nu, lūk, es jums saku, ka ja mēs eh, nu, ņemam vērā visus šos apstākļus, tad no tā nekas labs nevar sanākt. Bet tāpat laikā es domāju, ka šī vīza būtu liederīga atsevišķām amatu kategorijām, eh, arodiem nu, kas, piemēram, saistīts ar konkrēto profesionālu izaugsmi. Mēs zinām šeit no pieredzes, kādiem šķēršļiem, kādiem man, ar kādiem administratīviem šķēršļiem atsevišķi profesionāļi sastopas. Un tāpēc šāda apceļošanas vīza pilnīgi noteikti būtu liederīga konkrētā ierobežotā jomā, tā lai tiktu, netiktu tā izmantot ļaunprātīgi krāpnieciskos nolūkos. Nu, kopumā Eiropas komisijas priekšlikums, manuprāt, nepiedāvā pietiekam daudz garantijas dalību valstīm e, šādu vīzu izsniegšanas gadījumā. Tāpat arī informāciju par e, vīzu saņēmējiem un viņu pārvietošanos. Nu, par attiecīgo varas iestāžu darbu. Komisija iesaka, ka attiecīgās kompetentās varas iestādes būtu tajā valstī, kas ir pirmā ierašanās vieta. Uh, Nu, lūk, piemēram, šis cilvēks nolaižas konkrētā lidostā un pēc tam dodas kaut blakus valsts. Un tad kura valsts būs tā, kas piešķir šo apceļošanas vīzu, apceļošanas vīzu attiecībā uz B valsti? Bet šis cilvēks varbūt nemaz nepaliks A valstī, bet dosies uz B valstī tūlīt. Tāpēc man liekas, ka būtu daudz loģiskāk, ja tā valsts, kas, kas ir kompetenta, uh, attiecībā uz to valsts, uz kurien konkrētais cilvēks vēlas doties pildīt tos profesionālos uzdevumus attiecīgi ekvivalentā e, uzturēšanās laikā. Kas attiecas uz pamatojošiem dokumentiem, Eiropas komisija vēlas, lai tiktu noklāts pilnīgi viss e, dokumentu loks. Nu, es domāju, ka šeit vajadzētu e, speciāli īpaši uzrādīt profesionālos mērķus un vajadzības, Savukārt pārējās prasības atbilstu tām, kas jau iekļautas parastajā vīzu izsniegšanas kodeksā, attiecīgi uzturēšanās laiks konkrētā dienu skaita ietvaros un tā tālāk. Turklāt tad vēl papildus varētu prasīt apliecinājumu no pasākuma organizātora par to, ka šis cilvēks tur ieradīsies, um, ilgumu un tā tālāk, vai tad, teiksim, runājam par mākslu vai par sportu vai tam līdzīgi. Uh, Tātad organizators sniedz informāciju no savas puses par organizējumu pasākumu, jo eh, šī organizācija, tad acīm redzam, ir arī tā, kas uzaicina konkrēto individu, kas attiecas uz vīzu pieprasījumu. Eh, šiem organizatoriem jāpiedāvā zināmas garantijas, arī monetārā ziņā jāuzņemas saistības. Turklāt Nepieciešama arī slimi, slimi, veselības apdrošināšana, tieši tā kā to prasa visas dalība valstis. Vajadzīgs arī nesodāmības izraksts, tā kā tas ir nepieciešams arī nacionālo vīzu gadījumā, tāpat arī atļauja, um, ja tur runājam par darba atļauju, tad tādā gadījumā um, jābūt attiecīgajām prasībām izpildītām. Schengenā uzturēšanās laiks un uzturē, pārvietošanās brīvība zināmā mērā attaisno to, ka mēs prasam papildus garantijas arī īstermiņa vīzu gadījumā. Tālāk pie konsultācijām ar citām dalību valstīm. Tātad šī apceļošanas vīza ir īpaši pēc sava rakstura, jo tā ļauj brīvi pārvietoties Um, trīs mēnešu laikā pa visām dalībvalstīm. Nu, tātad informācijas procedūra, konsultācija procedūra jāatjauno starp visām dalībvalstīm, kurā attiecīgi pie, pieprasītājs vēlas īstenot savu profesionālo darbību. Tas ir nepieciešams. Šeit termiņš šādām konsultācijām būtu 30 dienas, tas man liekas nav pārāk garš, ņemot vērā, ka katrai dalībvalstī pašai būtu jāspēj pārliecināties iekšēji par to, vai tā vēl šādu vispiešiet vai nē. Par lēmumu pieņemšanu tālāk ierosina noteikt sešus mēnešus kā, um, nu, un divus mēnešus attiecīgi kā to garāko pieteikšanās termiņu un divus, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms ierašanās. Runājot par sporta pasākumiem, protams, šāda veida pasākumiem ir vajadzīgs plašs un garas sagatavošanās. Um, un ja mēs savukārt, nu, pārlieku strauji pieņemsim lēmumu, tad mēs varam palielināt risku, ka, nu, var, piemēram, tikt arī atteikta vīza. Konsulāti, protams, var pieņemt lēmumu arī ātrāk, bet viņi var arī, nu, jo viņi, piemēram, varbūt pazīstami ar or pasākumu organizētāju, zina, cik viņi ir godīgi, darboties spējīgi, maksāt spējīgi un tā tālāk. Ja vīzas pieprasījums, pieprasītājs ir. Uh, valstī, kur nav, nav šāda veida in, tad, informācijas, tad kā nevar prasīt, lai konsulāts strauji pieņem šādu lēmumu. Un tāpēc komisijas priekšlikums šeit ir nepieņems. Es domāju, ka vajadzīgs garāks termiņš attiecīgi šīm konsultācijām citām dalībvalstīm. Tālāk par vīzu tiesībām. Apceļošanas vīza tad paliktu, tiktu attiecinām tikai uz profesionāļiem. Uh, tātad Schengen zonā, tā būtu spēkā vienu gadu. Kā Francijas pilsonis es maksāju de, gandrīz 90 eiro par pasu izņemšanu, tāpēc ierošinātie 60% par vīzu, manuprāt, 60 eiro par vīzu ir visai normāls skaitlis, un es neatcerēsimies, ka, piemēram, ASV visa šīs naudas ir daudz vairāk, vairāk daudz augstāks Ķīnā 167 eiro un tā tālāk. Un tāpēc varbūt mēs šo summu varētu pat pāri palielināt līdz 100 eiro un 50 eiro vēl papildus, ja šī vīza tiek pagarināta. Visbeidzot, par atteikšanos no divpusējām, divpusējiem nolīgumiem, tas, manuprāt, eh, nu, ir tāds diplomātiski jautājums, jo, nu, protams, ka viss tas nav savstarpēji savietojums, bet šobrīd Mēs vēl nebūtu nezinām, cik valstis vispār būs iesaistīts šai procesā, arī ne, nezinām, kas notiks ar trešām valstīm, viņa vēlmi iesaistīties šādā darbībā. Nezinām, kas tos nolīgumus laiks, kas, tos, kas būs to, tā, to saturā, bet komisija šobrīd jau prasa dalību valstīm atteikties no nolū, nolīgumiem kas faktiski reizēm ir pat ļoti vēsturiski pēc sava rakstura šobrīd, tāpēc jābūt piesardzīgiem šādi rīkojoties. Es domāju, ka šādu tālu nedrīkstam radīt. Mēs taču nevēlamies tāpēc runāt, piemēram, par Schengens dalību valstīm. Nu, un te, piemēram, atcerēsimies ietilpst arī Norvēģija, Šveica un Īslande, atteikties no šādiem nolīgumiem. Savukārt, ja mēs no šiem vēsturiskiem nolīgumiem atsakāmies, nu tad mēs varam baidīties arī no dažāda veida pretējām reakcijām no trešām valstīm. Nu, lūk, tāpēc gribēju uzsvērt, ka attiecībā uz šo apceļošanas, apceļošanas vīzu dokumentu ir ļoti daudz iebildumu, ļoti daudz nianšu, tāpēc domāju, komisijas priekšlikums ir lielā mērā jāmaina. Un, protams, ļoti uzmanīgi klausīšos visā, kas šai saistībā būs sakāms maniem kolēģiem un arī priekšlikums labprāt uzklausīšu. Paldies! Nav šā. Paldies. Tagad Lopes Agilār kungs, pirmais un referents, lūdzu. De nuevo, presidenta. Y gracias, por supuesto, a Mesija Oktefē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī referentam par šo priekšlikumu. Jūs esat jau informēti, ka apceļošanas vīza. Par to tik runāts saskaņā arī ar jauno priekšlikumu par vīzu kodeksu, un mēs vēlamies nodrošināt tādu konsekventu pieeju, izstrādējot Eiropas Savienības politiku vīzu jomā. šis uh, likumdošanas priekšlikums ņem vērā abus pīlārus vīzu pakotnē. Elstefēkungs uh, šeit uh, pieminēja daudzus būtiskus aspektus, ko varam atbalstīt, bet mana politiskā grupa arī ir daudz lauzījis galvu par šiem priekšlikumiem. Pirmām kārtām referents vēlas um, sašaurināt aptvērumu uh, apceļošanas vīzām, piemēram, runājot galvenokārt par profesionāliem sportistiem, māksliniekiem, tā kā pirmā otrā punktā teikts. Un jāsaka, ka citi tādā veidā tiks izslēgt no aptvērumu. Uh, jo ne jau tikai uh, atlēti, sportisti un mākslinieki daudz ceļo, ir piemēram arī pensionāri, kas ļoti daudz uh, ceļo un uh, dodas tādās garās tūrēs, garās, garās turismu braucienos, nu vai studenti. Nu, varbūt viņi, piemēram, ir pabeiguši studijas, ieguvuši maģistra grādu un tad ar mugursomu plecos ceļo pa daudzām valstīm, un kas obligāti nav tās valsts, kurās viņi ir apmeklējuši universitāti. Tādā veidā viņi var vienkārši paplašināt savu horizontu pasaules redzējumu, ceļojot pa visu Eiropu. Un šis priekšlikums arī uh, Mm, groza sākotnējo komisijas priekšlikumu, piemēram, 36. grozījums. Paradoxālā veidā šī vīza, kas it kā ir domāta, lai cilvēku dzīvi padarītu vienkāršāku, lai viņus mudinātu tā labticīgi apceļot Eiropas Savienību, tagad tiek radīts papildus barjeras, pilnīgi pretēji tam, ko vēlamies sasniegt. Un sociāldemokrātiem šāda domāšanas paradigma nav pa prātam. Sākumā tika domāts arī par vīzas pagarināšanu uz vienu gadu, bet tagad ir piedāvāts 60 dienas viena. Tā tad jūs pilnībā esat novirzījušies no komisijas oriģinālā sākotnējā priekšlikuma. Un, protams, jaunajām vīzām nevajadzētu kaut kādā veidā padarīt par nederīgām nacionālās vīzas. Tātad mēs negribam te pie, teiksim, papildināt nacionālo vīzu ar kaut kādu jaunu vīzu, bet mēs mēģinam, nu, varbūt um, izskaust uh, esošos trūkumus. Un ja tā pamatīgi rindiņa par rindiņai izlasa šo ziļo, ziņojumu, nu, tad tas rada. Uh, zinām piesardzību, jo Artofeo kunga idejas, nu, šīs domas ne visas mums ir pieņemamas, jo priekšlikums ir pārāk eh, tāds ierobežojošs. un mēs tad varētu varbūt atgriezties pie komisijas priekšlikuma, kas ir vērtīgs. Paldies, Tomāšičas kundze, lūdzu. Thank you. The package from the European... Paldies. EKR politiskā grupa visumā atbalsta šo priekšlikumu, ņemot vērā arī to, uh, ka turisms ir ļoti svarīga nozara Eiropas Savienības tautsaimniecībai, bet mums ir arī vairāk iebildumi. EKR uzskata, ka šim instrumentam ir um, tāds patīkams, labvēlīgs potenciāls piesaistot uh, investīcijas ES, uh, piesaistot vairāk turistu mums. Un jāsaka, bieži vien arī varbūt sarežģīts vīzu sistēmas atbaida potenciālos uh, turistus uh, ierasties Eiropā, bet ir jāpadomā arī par adekvātu koordināciju, lai šī sistēma, lai šo apceļošanas vīzu sistēma atbilstu arī uh, drošības mehānismiem, kā arī visa un visa sistēmām. Dalību valstīm ir jābūt iespējai piemērot arī izņēmumus un, piemēram, pārskatīt bezvīzu režīmu, ja ir kādas prasības, ja ir kaut kādi incidenti. Un, protams, tas ir arī jāpildina ar viedo robežu sistēmu. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Deprēkungs! Uh, merci, madame la prezidente. Désolé. Priekšādātāji, paldies. Atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos. Man aizturēja budžeta komitejas darbs un ziņojums par parla Eiropas parlamenta budžetu nākamajam gadam. Nu, lūk. Šķiet, ka līdz šim Esam jau izcenojuši diskusijas par ziņojumu, es saprotu, ka par to runāts. Nu, tad arī ķeršos klāt uzreiz pie vīzām, šīm apceļošanas vīzām. Pirmām gribu teikt, ka es ļoti augstu vērtēju veiktā darba kvalitāte. Un man ir vair, sakams par vairākiem punktiem, daudz ko gribu arī vērtēt ļoti atzīt par pie, aptvērumu piemērošanas jomu. Es domāju, ka ņemot vērā, ka tas ir jauns instruments, kuram nav nekāda ekvivalenta, jo līdz šim šāda veida apziņošanas vīzes nekur nekad nav pastāvējušas. Tad, ja runājam par aptvērumu, tad būtu labāk, ja mēs būtu piesardzīgi un nevis tā visaptvaroši to piemērot. Kāpēc? Tāpēc, ka ja nu gan notiek tā, ka tiek veikta izvērtēšana un tad, eh, nu, pēkšņi redzam, ka sistēma izmantot ļaunprātīgi un tā tālāk, tad būs grūts par soļus atpakaļ. Daudz vienkāršāk būs sākumā to piemērot šaurumu, pēc tam paplašināt uz citām kategorijām. Nu, ņemsim vērā, ka tie ir, tas ir jauns priekšlikums, un tāpēc mums jāsturas priesardzīgi eh, attiecībā uz tiem, kas varētu šādas vīzes izmantot. Turklāt, ņemot vērā, ka attiecībā uz atsevišķām šādas vīzes izmantotāju kategorijām, mēs vēl nezinām, kādas garantijas viņi varētu piedāvot uh, attiecībā uz savu atrašanos. Nē, tas ir skaidrs sporta pasākumu gadījumā, tas ir skaidrs arī attiecībā uz māksliniekiem, bet par tādu turistu parasto, nu tad tā situācija ir diezgan delikāta. Viņš, nu, nu, nav tā, ka kaut kur pilsētā viņš kaut kur tiek uzņemts, vai kad pilsēta viņā uzaicina un tam līdzīgi. Un tāpēc, es domāju, mums jāsturas piesardzīgi un būtu vērtīgāk rīkoties tādā šaurā piemērots to, kā sākotnēji Un nu, daudz, tā tad labāk tā nekā tā, kā komisija to ierosina. Tālāk piekrītu, ka arī attiecībos uz sportistiem un māksliniekiem tas tiktu piemērots, un tāpat laikā man liekas, ka te jāspēj rast arī atbilstīgas sistēma, piemēram, uzņēmumu vadītājiem un tam līdzīgi, ja runājam par studentiem un studiju apmaiņas E, programmu izmantotājiem, tad tas savukārt tiek nosakts jau citās programmās. Domāju, ka tas nav nepieciešams to pieminēt arī šeit. Tālāk, kas attiecas uz nosacījumiem vīzas pagarināšanai, es domāju, ka doma, kas parādās e, ziņojumā, ir laba. Kā tad, bet jādomā, kā tad to realizēt. Es domāju, ka to nopietni jāpaspriež šīs vīzas termiņš, ilgums tam vajadzētu atbilst ne tik vien konkrētā sporta pasākuma termiņam, tas man šeit tāds labs piem, nu, piemērs, piemēram, nu, kaut kādi x mēneši vai, nezinu, vai mazliet vairāk, bet tam vajadzētu būt tam galvenajam kritērijam termiņu noteikšanā. Tālāk runājot par termiņu pagarināšanu. Šai instrumentā paredzēts, ka tad var tikt šī vīza pagarināt uz neierobežotu laiku, Un tad galu galā, nu, tas tā varētu notikt, ja tiek izpildīti konkrēti nosa, šie konkrētie nosacījumi, bet nu arī šeit jāturas piesardzīgi. Ja šajā pagarināmajā termiņā, nu, mums jāsaka, tas nav pārāk gals. Varbūt vienkārši jāatkārto šī pagarināšana, jo šie tādā gadījumā šiem nosacījumiem jābūt ļoti precīziem, tā rāk runāt par procedūru. Tātad, saka, pirmām kārtām pieprasītāju kategorijas, te piekrītu arī tie, nu, ko referents norāda uz trūkumiem, respektīvi attiecībā uz to, kura tad valsts būtu tā, kas nosaka, ehm, šo, kas izsniedz šādu vīzu, te pārāk jāpaļaujas uz faktiem, jābūt precīzai informācijai, datiem. Nu, es teiktu, ka mums ir, nu, pēc iekšējām tādām debatēm eh, vajadzētu domāt arī par to, kas, kura valsts apstrādā šos pieprasījumus. Es domāju, ka vajadzētu apstrādāt pieprasījumu tai valstī, kurā šim, šis vīzes pie, pieprasījuma iesniedzējs vēlas palikt eh, visilgāk. Nu, piemēram, ar Latviju Ameriku runājot, ja viņš grasās ierasties Madridē, bet viņi vispār pat negrasās, piemēram, palikt Spānijā, viņi dosies uz Ziemeļa Eiropu. Nu, bet tad tiešām Madridē būtu jāizvērtē tas, cik atbilstīgs ir šis vīzas piekras, pieprasījums, bet ja šie cilvēki paliks, es nezinu, Vācijā entos mēnešus, un tad varbūt te tomēr vajadzētu būt Vācijai kas lemj par vīzas piešķiršanu. Tas vienkārši ir saistīts arī ar konkrētām, nu, interesēm. Tas ir šāds, šīs valsts intereses. Nu, piemēram, arī Dublina tas pats, nu, ir jau labi, bet, bet um, arī Dublinas gadījumā šīs pilsētas, šie varas iestāžu vīdas vietagā mainās tālāk, nu, lūk, attiecībā uz šiem divpusējiem nolīgumiem, te var tikai piekrist referentam, viņam tur ir savas domas un viedokļi ka tie šie nolīgumi līdzās pastāvēt īsti nevar, bet mums jādomā, varbūt kādu brīdi tie var pārklāties, ka šī vispārējā sistēma pietiekami ilgu laiku, lai dalībvalsts varētu saprast, kā tas notiek, un sakārtot attiecības ar attiecīgām trešām valstīm, lai nebūtu kaut kādas eh, negatīvas reperkasi, nu, kaut kādas negatīvas sakas tam visam. Nu, lūk, priekšādātājs kundze, tik daudz man sakāmā bija par šīm apceļošanas vīzām. Nu, ja tagad man ļausiet, es Eh, nu, arī uzrakstīšu rakstiski visus šos sākāmos, eh, nu, tā lai tas ir tāds skaidrāk, bet, nu, tas man vēl tā mazliet tad pašam pie sevis jāsagramo un jāpārdomā. Labi, paldies. Nu, tad tālāk došu vārdu Valero kundzei. Paldies. Runāšu zviedru valodā, uzlieciet vienu savus austiņus. Iesākumā gribu teikt, lūko piekrītu Lopesam Agileram, kad viņš pauda bažas par uh, izvēlēto virzienu šai ziņā. Komisijas priekšlikums, manuprāt, bija visai labs. Tā pamatā bija tās priekšrocības, ko dotu tāda vienkāršota vīzu saņemšanas sistēma cilvēkiem, kas bieži dodas pāri robežām un kas dodas ne tikai uz vienu, bet uz vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm un vēlējāmies viņiem šo procesu atvieglot. Bet referents šķiet vairāk ir pievērsies šīm negatīvajām pusēm, nevis priekšrocībām, un tāpēc man jāsaka, ir ārkārtīgi grūti atbalstīt referentu priekšlikumu. Un mums acīm redzot vajadzēs iesniegt ļoti daudz grozījumu, un beigu beigās centies, censties iziet uz kaut kādu kompromisu, bet jāsaka, šobrīd es neko nevaru atbilstīt referentu priekšlikumā. Paldies. Tālāk verž jākundze, lūdzu. Paldies. Pirmam kārtam atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos. Qui est, qui est en par ailleurs. Euh... Un tātad Man, diemžēl, nav bijis laika detalizēt iepalīt, iepazīties ar um, referenta ziņojumu, bet kopumā gribu teikt, ka pievienojos piezīmam, ko nu pat teica Lopes Agilēra un Velokundze. Es domāju, ka šai pakotnē nu, doma bija tāda, ka vēlamies vienkāršot šo procesu visiem šiem konsulāriem dienestiem un arī vīzu saņēmējiem. Un savukārt Ehm, referenta priekšlikumi, jāsaka, iet gandrīz vai otrā virzienā. Nu tad ehm, varbūt, ka šie attiecīgie vīzu saņēmēji nav attiecīgi identificēti, par to mēs varam vēl diskutēt, bet tad, zinām, pietrūks loģikas kaut kur. Nu tad par kas tad ir, vai mēs neatbalstam brīvu pārvietošanās kustību Schengens ietvaros, vai tad mums ir Schengens zona vai nav beigu beigās? Un te es gribētu zināt, kāds ir RTF eh, kunga domas par šo jautājumu. Es domāju, ka nav nekādu pretrunu starp divpusējiem nolīgumiem un šādu vīzu nolīgumu, kas tiktu izsniegts Eiropas Savienības līmenī. Zināma loģika tur tomēr pastāv, un tad vai nu jūs te piekrītat, vai nu nē, vai nu jūs esat pret to. Uh, Nu, jāsaka, es gan nebiju pārsteigta arī par deprēkungu teikto. Jo tad, kad viņš te atsaucās uz Dublinu, piemēram, es domāju, tieši tas, kas Dublinas gadījumā nefunkcionē, bija tas, ka viss saistīts tikai ar ieceļošanas valsti, nevis ar loģiskās intereses valsts, kas ir, kam, uz ko attiktos visi šie procesi. Bet tā, tā tam vajadzētu būt. Mēs taču galvā runām arī par solidaritāti Schengenas zomā, tas attiec arī uz problēmu risināšanu. Un tāpēc es domāju, ka tas pašreizies variants būtu visai pareizs. Es domāju, ka ierobežojumi nu, visām šādām vīzām iet pretrunātāji vēlmei, ko paudušas virkne iestādes, to starp arī šis parlaments, to starp komisija un arī attiecīgu dalību valstu valdības, jo viņas taču saka, ka vēlas pievilkt zināmus jauniešu, jauniešu individus, profesionāļus un tā tālāk. Mēs nevēlamies ierobežot viņu kustību, ja skatāmies kaut vai statistiku. Piemēram, uz to, kā ceļo jaunieši. Kad vēlas, piemēram, atrast kādu studiju vietu, meklēt darbu un tā tālāk, viņi Viņa arvien biežāk dodas prom no Eiropas Savienības, jo šī sistēma ir ļoti sarežģīta. Šī zilās kariņas sistēma faktiski vien vienīgi izgāšanās. Un ja mēs nemainīsim šo loģiku, ne attieksmi, tad mēs nevarēsim ne pie kā nonākt, un mēs vienkārši turpināsim radīt pretēju efektu nekā nu, tiem mērķiem un ambīcijām, ko mēs it kā no vienas puses deklarējam. Thank you. And uh, Mrs. Stevens. Paldies, Stevens kundze. Jums vārds. Okay, thank you. Paldies. Paldies priekšādā tā godātie kolēģi. Runājot par šīm apceļošanas vīzām, gribu atsaukties vēl te šai saistībā uz iepriekšējo punktu. Domāju, ka tie abi savā starpā saistīti un priecājos, ka referents piekrīt, ka vīza kodeks nevar piedāvot vienīgo risinājumu pašaizējiem izaicinājumiem un problēmām, ar ko sastopas cilvēki, kas pieprasa starptautisku aizsardzību. Tāpat laikā referents uzskata, ka ka ir vajadzīgi likumīgi ceļi, kā ieceļot Eiropas Savienībā, un tiem jābūt pieejami arī tiem, kas bēg no kaut kādām konkrētām vietām. Un es domāju, ka šāda Schengens vīzu izsniešana būtu viens veids, kā palīdzēt, ehm, bet nezinu, cik tas ir veiksmīgi. Mēs vienkārši domājam, es vienkārši domāju par to, kā tad būs iespējams visus šos bēgļus mm, kontrolēt. Mēs runājam par simtiem cilvēku, tūkstošiem cilvēku Un turklāt viņi taču tam visam jānotiek ātri un organizēti. Es domāju, ka tas radīs papildus problēmas un nespēs atrisināt to, ar ko vēlamies atrisināt noslēgumā. Mēs uzskatām, ka šāda humanitārā vīza būtu jātur kā tāds atsevišķs instruments. Un Schengens vīzas izsniegšana nevar būt ilgtermiņa praktisks risinājums tām problēmām humānā kontekstā, ar ko sastopamies.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 Un es arī atvainojos, ka ienācu ar nokavēšanos. Mums bija um, jā, sarunas ar Zviedrijas ministri, viņi ir ieradusies šeit. Man ir jautājums par 17. punktu, bet saprotu, ka diskusijas par to, cīm redzam, ir jau noslēgušās. Man vai nu būs jāvērš tad 18. punkta kontekstā, tas ir jautājums, ko šobrīd skatām, vai kā citādi šobrīd nu, redzam, ka esam sastapušies ar milzīgu problēmu šai imigrantu jomā. Mēs nespējam vairs tikt galā ar šiem bēgļu viļņiem, Nevaram veidot ar vien jaunus un jaunus ieceļošanas ceļus, kurus pēc tam nespējam kontrolēt. Ir jauniešu bezdarbs Spānijā, Grieģijā 50% apmērā. Vai mēs grasamies vēl atvieglot cilvēkiem šo ieceļošanu Eiropā, un viņi taču konkurē ar šiem jauniešiem par darba vietām. Mēs taču redzam, cik ļoti vāja ir robeža aizsardzība pie Eiropas robežām. Vai komisija ir padomājusi par to? Un ko mums vajadzēs darīt? Ko tad, vai viņi zina, ko mēs darīsim, kad viņi ieradīsies? Viņi paliks dienas, mēnešus. Kā? Kā mums pārliecināties, ka viņi nepaliek ilgāk? Vai tam ir kādas kontrolas, kādas patruļas? Es nezinu, kā to iespējams nokontrolēt. Tā rezultātā situācija darba tirgu tikai pasliktināsies. Un būs atkal šī melnā ekonomika. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nu tad tagad došu vārdu atkal Luksemburgas prezidentūrai. Lūdzu. Priekšsādātāji, paldies, godātie deputāti. Apceļošanas vīze, protams, arī tiks iekļauta orientēšanās debatēs, ko padomu īstenos oktobrī, lai pātrinātu darbu. Tas arī viss, kas man sakāms. Paldies. Un komisijai vārds, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Paldies arī referentam. Paldies visiem, kas izteicās par komisijas priekšlikumu attiecībā uz atceļošanas vīzu. Komisija atzinīgi vērtē referenta teikto, sakot, ka komisija nepieciešams rast risinājumu tām grūtībām, ar ko sastopas ceļotāji kam ir pavisam leģitīmas intereses ierasties šajā reģionā. Komisija ir iesniegusi līdzsvarotu priekšlikumu, lai šo juridisko plaisu aizpildītu, un tas mūsuprāt tos papildus ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, un papildus mēs te piedāvājam līdz ar to arī zināmas skaitļus, vērtējumu. Tie ir visai saprātīgi skaitļi, ņemot vairāk šādu apceļošanas vīzas saņēmējs paliktu Schengen zonā vismaz 91 dienu, tātad eh, viņi, protams, tad tērēs līdzekļus, piemēram, paliekot viesnīcās un tā tālāk. Un mēs neesam informēti par nekādu citu veidu metodoloģiju šādu aprēķinu veikšanā. Tāpēc mūsu skaļi, manuprāt, ir visai pamatoti. Nu, lūk, tā ir viena no komponentēm, bet, nu, tepat laikā šeit ir ļoti strikti nosacījumi, kas jāizpilda vīzas saņēmējiem, pieprasītājiem. Man, piemēram, lūk, šīs eh, asist, palīdzības eh, pa, pamatojums un tā, tas atpāds arī uz drošības pārbaudēm. Tie šad šen, tas attiektos arī uz apceļošanas vīzu, tāpat kā uz e, Schengens vīzu. Mūsuprāt, tas ir līdzsvarots priekšlikums starp drošības aspektiem un bažām un šo migrācijas regulēšanas nepieciešamību, skatoties uz priekšlikumu aptvērumu. Komisija uzskata, ka priekšlikuma aptvērums, e, tā kā tu ierosini referents, ir pārāk šaurs, ja tiek runāts tikai par profesionālajiem instrumentiem. Tur ir pārāk strikti nosacījumi, kas atsevišķos gadījumos būtu ļoti grūti izpildām, ja ne pat neiespējami. Nu, tā piemēram, attiecībā uz sporta pasākumu vai atsevišķām izpildu mākslām. Šeit ir grozījumi, kas, piemēram, atstāja ārpusē citas personu kategorijas, kam varbūt būtu leģitīmas intereses ierasties un palikt vairāk par 90 dienām Schengen zonā, tāpat laikā nepaliekot vairāk par 90 dienām vienā dalību valstī. Tas ir turisti, pensionāri, da, daudz varētu būt šais kategorijās. Daži no viņiem, piemēram, nav pakļauti nemaz nepieciešamībai saņemt vīzu un viņi radītu visai minimālu drošības risku, un viņojuma projektā par to nav runāts. Tas ir saistīts arī ar divpusējiem nolīgumiem, kā referents jau minēja. Komisija ir iepriekš ir teikusi, ka tie nav savietojami ar pašreizējās eh, kopējās vīzu politikas nosacījumiem. Tie rada juridiskas neskaidrības, rada problēmas arī praksē ceļotājiem, tāpat arī robežsargiem. Jo nu, tad nevar pārliecināties, cik tad ilgi Schengens zonā drīkst palikt, tas nav pārskatāmi. Un tad vēl tāds vēl viens precizējums. Komisija neno, neiesaka atteikties no šiem divpusējiem nolīgiem. Nē, tie paliktu spēkā, jo tie patiešām varbūt nosad citus jautājumus, bet nepieciešams tos saskaņot, um, padarīt atbilstīgu Schengens tiesību aktiem attiecībā uz uzturēšanās ilgumu Schengens domā, ka šobrīd ir 90 dienas uz 180 dienu kopējo periodu. Un tad šie divpusējie nolīgumi tiktu pielāgoti šo, pār šādiem nosacījumiem. Ir tāds pārējais periods arī kuras laikā šī pielāgošana var tikt veikt, un es domāju, ka tas problēmas neradīs. Eh, domāju, ka tas juridiski būtu tas pareizākais, pareizākais veids, kā atbrīvoties no problēmām šai jomā. Un tad pavisam īsi par pamatojošajiem dokumentiem. Komisija jau ir ierosinājusi papildus dokumentu nepieciešamību, kas jāiesniedz vīzas pieprasītājiem, nu, piemēram, uh, E, piemēram, iztikas līdzekļu apstiprinājums, apliecinājums viņiem jāiesniedz e, informācija par visu uzturēšanās periodu. Mēs uzskatām, ka šie papildus e, atbalsta dokumenti, kas tiek prasīti referenziņojumā, būtu pārliecīgi attiecībās konsultācijām ar dalību valstīm. Tas ir visai interesants priekšlikums. Komisija principā nav pret šādu konsultāciju procesu, uh, kas tad būtu attiecīgi jāīsteno 30 dienu laikā. 30 dienas varētu šis varbūt pārāk garš per, periods, bet nu tikai tad, protams, nu, jāskatās, kas notiek ar šiem nosacījumiem. Ir arī jauns priekšlikums par organizātora, teiksim, kādu pasākumu organizātora definīciju, bet tas tad neatteiktos uz virkni vīzas pieteicēju kategorijām, nu, piemēram, individuāliem ceļotājiem tas nav aktuāli. Uh, Tas pats attiecas arī uz grozījumiem par kompetentajām dalībvalstīm, respektīvi lēmumu pieņēmumiem. Es domāju, tas ir interesants priekšlikums, tas ir arī jautājums, par ko e, deputāti runāja, respektīvi komisija ir savukārt līdz ar to gatava izpētīt šo jautājumu un censties rast atbilstīgu kompromisu. Tas pats attiecas arī uz pag vīzes pagarināšanas nosacījumiem. Arī te, es domāju, varēsim atrast risinājumu. Un visbeidzot, runājot par nosacījumiem, ko referents eh, šeit min, par vīzas apvienošanu, piemēram, ar uzturēšanās atļauju un tam līdzīgi. Es domāju, ka te jābūt eh, līdzīgai pieejai, bet detalizētas, nu, detalizētas lietas tad vajadzētu paredzēt eh, tālākos dokumentus. Nu, lūk, tādi īsi komentāri no mūsu puses un vēlreiz paldies referentam par paveikto darbu. Thank you and paldies. Un tagad es došu vārdu Ortafokungam kopsadokumam. Oui, merci, madame la Paldies! Es gribētu pateikties pilnīgi visiem par komentāriem, par, arī par eh, jautājumiem, kas ļoti derīgi mm, novedz vai paturpina mūsu pārdomu procesu par apceļošanas vīzām. Uh, Kāds jautājums, kas man eh, tika uzdots tagad nav atbildāms, eh, bet katrā ziņā tas rosina, turpināšu diskusiju arī kādā citā reizē. Bet eh, es arī noteikti patošos jautājumus, tad, kad tikšos ar citiem referentiem. Tomēr šeit trīs tēmas ir jāizceļ. Pirmkārt, pirmkārt par šo turisma īdeju, ka, ja viņi kā jārīkojas dalībvalstīm attiecībā ar šādiem turistiem, kas negrib atgriezties. Dalību valstīm pašām ir jādomā par to, kā ir ar ļaunprātīgas izmantošanas riskiem, ar domā par gadījumiem, kad atļauj tiek um, piešķirta nelegāli. Vispār me, nelegālās imigrācijas riski ir jāizvērtē. Uh, katrā ziņā šeit mēs runājam par šādu pam apstiprinošu dokumentu risku, kas uh, varētu arī palīdzēt dalībvalstīm izvērtēt visus šos jautājumus. Šeit ir zināmas bāžas un šeit, uh, kuras es saprotu, un šeit ir jābūt um, uzmanīgiem. No vienas puses ir uh, tādas kategorijas, kas ir viegli identificējušas un identificējamas, un tad, tā kā teica deprēkungs, ir um, cita cilvēku kategorija, un pret tiem ir jālemj arī savādāk. Um, jautājums par pētniekiem, par studentiem. E, šeit es varētu atbildēt uz šo jautājumu, kas ir tāds pamatjautājums, kāds ir ceļojuma mērķis, vai mēs gribam šeit radīt kādu um, jaunu vīzas tipu, kas būs sacen, tāda konkurences um, vīza pret uh, citu citām vīzām, vai arī mēs gribam radīt jaunu vīzes kategoriju, kas palīdzētu ceļošiem cilvēkiem, kas ir labi identificēti. Protams, mums ir jābūt konsensam par šiem ceļotāju kategorijām un uh, arī attiecīgi par tiem, kuru pārvietošanās veidu mēs gribam veicināt. Žerārs Debrē arī runāja par vairākām tēmām, pieminēja Mm, studentu tēmu, arī uzturēšanas atļauju ilgumu, e, par to, ka dalībvalsts ir e, atbildīgs par šī pieprasījuma apstrādi. Es esmu ļoti laimīgs, ka es domāju arī tāpat. Tālāk, e, runājot par divpusējiem nolīgumiem, es uzskatu, ka komisija ir jāuztur šī diskusija ar attiecīgajām dalībvalstīm, jo, kā jau es teicu, Un kā teica arī Deprēkungs, mēs nezinām, kādi nolīgumi eksistē tagad, mēs nezinām, kādas ir attiecīgās valstis, mēs nezinām, kādā veidā turpināsies šī nolīgumi un kādas būs attiecīgi sekas un kā, kā to viss ietekmēs šie vienpusējie nolīgumi. Tās ir zināmas bāžas, par kurām gribu runāt uzreiz. Rūza Tomazikas kundze runāja par drošības jautājumiem. Tā ir tāda baža, ko es arī pilnībā saprotu un pilnīgā piekrītu kundzes domu gaita. E, tad vēl cits kolēģis e, runāja par citiem pamatojumiem, citu loģiku. Šeit e, jautājums ir, protams, savādāks. Lūk, tādā veidā ļoti īsi es varu rezumēt atsevišķas pārdomas, ko izraisīja kolēģu teiktais, un katrā ziņā mēs ar kolēģiem varam turpināt šo diskusiju arī tālāk. Paldies! Un es gribēju, kolēģi, jums atgādināt, ka grozījumu termiņš ir 25. septembris 12. gluži tāpat kā gadījumā ar vīzu kodeksu ziņojumu. Mēs esam nedaudz apsteiguši mūsu grafiku, bet es domāju, ka mēs varam ķerties arī pie nākamā punkta. Tā ir prezentācija vai ziņojums. Iju līdzes direktors Krum Garkovs ir šeit, un es gribētu aicināt Krum Garkova kungu arī ieņemt vietu šeit, lai mēs varētu sākt uzklausīt viņu prezentāciju. Okay. Okay. Then, dear colleagues, as you... Kolēģi, kā zināsiet, mums ir arī atlikts uz zinām laiku likumdošanas priekšlikums par viedrobežām. Ir ierosināts turpināt tehnisko pētījumu, un mēs jau esam iztirzājuši šo tehnisko ziņojumu šajā komitejā. E, tad e, bija arī, zinām, jautājumi, ar kuriem nodarbojas EU Līza. E, šī aģentūra veids dažādas izmēģinājumus, un šis eksperimentālais darbs turpinās. Jūlijā mēs saņēmām šādu starposma ziņojumu par šiem tehniskiem secinājumiem. Un šodien vēlreiz Krumgārkovs Jūlīza direktors mums stāstīs par šiem tehniskiem secinājumiem. Noslēgumā es došu vārdu Krumgārkova kungam, pēc tam attiecīgi mūsu referentiem un pāriem deputātiem. Lūdzu, Krumgārkova kungs, jums ir vārds. Paldies priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi! kā ierasts. Man ir ļoti liels prieks būt šeit, Libi komitejā parlamentā. Esmu priecīgs sniegt jums informāciju par to, kā turpinās šī ļoti svarīgā iniciatīva, šis eh, izmēģinājuma projekts. Mums ir arī slaidi un nedaudz pacietības, un mēs redzēsim arī slaidus. Pirms došu jums jaunāko informāciju un stāstīšu par problēmām izmēģinājumu projektā. Es gribēju īsumā pastāstīt par visu kopējo kontekstu un vispār par šī pilota projektu būtību. Jāsaka, ka te ir tāds īsts ieskats Eiropas Savienības ārējās robežās, te ir fakti un cipari. Vairāk kā 7000 km zemes robežas garums, ir 40 tūkstoši km jūras robeža, un uz visām šīm robežām ir apmēram 1800 robežšķērsošanas punktu. 2011 gadā, vai katru gadu faktiski robežu čērsošanas gadījumu skaits ir 700 miljoni, un 30% ir citu valstu valsts piedarīgi, un pārējie ir Eiropas pilsoņi. Šis robežu čērsošanas gadījumu skaits palielinās, tad pieprasījums pieaug, un te ir nopietni izaicinājumi. Dalībvalstīm vai nu jāpiešķir ir lielāka robežsardze kapacitāte, vairāk robežsargu, vai arī jā, jāpārvalda šīs robežas viedā veidā. Un viedrobeža projekta mērķi ir tieši atrast šo papildu spēju. Mēs šajā projektā pētam trīs jomas. Vispirms tiek pētīta ceļotāja pieredze, arī ceļošanas atvieglošana, lai varētu ātrāk šķērsot robežas cilvēki. Šeit mēs redzam trīs eh, tātad, pozitīvos efektus - labāka pieredze, labāka efektivitāte, kontrolēt robežas. Un Mēs uzskatām, ka ir jāizmanto labāk eksistējošie robežsardze spēki ne tikai dalībvalstīs, bet arī plašāk, un arī domājam, ka tas viss dos pozitīvu ietekmi ārējai drošībai līdz ar vierobežu projektu īstenošanu jābūt pozitīvai ietekmei. Lūk, tāds plašāks konteksts par šo institīvu. Es gribēju īsumā pastāstīt par izmēģinājumu projektu būtību, kas te ir ietverts, un tad pastāstīšu par jaunākajiem sasniegumiem. Izmēģinājumu projekts īsumā. Tātad pilotu projekts ir ļoti plaša institīva, lai arī eh, varētu to skatīt arī savādāk, eh, sakrā ar to, ka projekts ir turpinājies ļoti īsu laiku, tomēr tā ir iniciatīva, kas sēdz visu Eiropas Savienības teritoriju. Mums ir 11 dalība valsts, kas šo pilotu projektu atbalsta, un 17 dažādi robežu šķērsošanas punkti ir iesaistīti šajos izmēģinājumos. Izmēģinājuma projektā mēs cenšamies izmēģināt dažādas eh, mm, scenārijas, dažādas, dažādas tehnoloģiskos pielietojumus. Mēs strādājam dažādām robežām - jūra, gaisa un ūdens. Mēs cenšamies eh, sniegt arī tādas visaptverošas rekomendācijas eh, par to, kā labāk un efektīvāk izmantot tehnoloģijas, lai panāktu mūsu viedrobežu iniciatīvas robežu mērķus. Par laika plānojumu eh, pilotu projektu sagatavošanās darbi eh, sākās jau 14. gada septembrī līdz šī gada februārim, tad visi sagatavošanas darbi bija paveikti tad. Eh, tālāk izmēģinājuma projekts sākās, tā realizācija martā, un mēs šo izpildu fāzi drīz jau pabeigsim, un tad oktobrī un novembrī aģentūra strādās pie gala ziņojuma, un šo ziņojumu iesniegs Eiropas komisija E, saskaņā ar deleģēšanas līgumu, kas ir parakstīts ar komisiju un pamatojoties uz šo nolīgumu, mēs saņemam arī budžetu, tas bija 3,5 miljonu eiro liels atbalsts. Izmēģinājuma projekta aptvērums šeit ir ietverts ļoti 13 ļoti komplicēti izmēģinājumi gadījumi vai scenāriji. 109 atsevišķi jautājumi ir izcelti un desmit lielāki pētījumi ir ietverti. Tātad šie desmit pētījumi, tie veltīti konkrētai tēmai, kas ir izcelt kā svarīgs tēmas viedrobežu sakarā, kur tehniskā testēšana nav nepieciešama, ko var izdarīt birojā. Piemēram, šeit ir runa par procedūrām, Tātad teorētiska izpēta, ko tad darīs robežsardze, ja nebūs viedrobežu sistēmas un kādā veidā nodrošināt piekļuvu šādām sistēmām un tā tālāk. Visi šie elementi tiek pētīti un dažādu izmēģinājumu rezultāts, kā arī biroja pētījumu rezultāti būs gala ziņojumā iekļauti. Uh, Es gribu uzsvērt, ka līdztekus tehniskiem aspektiem aģentūra strādā cieši kopā ar pamatiesību aģentūru, ar nolūku konstatēt, ka tehnoloģijas varētu ietekmēt cilvēktiesību īstenošanu, tātad galējā ziņojumā mēs rakstīsim arī šo te fundamentālo tiesību aspektu. Un tagad pati interesantākā daļa droši vien daudzi ir īstenot arī, iesaistīt arī, arī īstenošanas fāzē. Šobrīd īstenošanas fāze tuvojas beigu punktam. Mēs saskaņā ar plāniem šo izpildu fāzi beigsim septembra beigās. Es jums gribētu pasvītrot, ka darbs pie pilotu projekta notiek saskaņā ar grafiku. Šeit ir zināms tehniskas grūtības, izaicinājumi, bet kopumā aģentūra un dalībvalstis čakli strādā kopā. Un termiņi nav iekavēti, un mēs arī sagaidām un paredzam, ka īstenošanas fāze tiks pabeigta kā paredzēts, un arī galēji ziņojums tiks izstrādāts un iesniegts laikā. Starposma ziņojums arī tika uzrakstīt saulēcīgi un iesniegt saulēcīgi šajā starposma ziņojumā ir interesanti konstatējumi par to, kā tehnoloģijas ietekmē viedrobežu pārvaldību. Tātad viss notiek saskaņā ar grafiku un darbs tiks pabeigts laikā, kā paredzēts. Status pēc atrašanās vietām. 11 dalību valsts piedalās pilotu projektā un 17 dažādi robežšķērsošanas punkti arī ir iesaistīti šajā attēlā, kā jūs redzat. Te ir tieši runa par gaisa robežām, tehniskiem izmēģinājumiem. Šeit visi eksperimenti ir izbeigti. Varbūt nedaudz vēl jāizdara kaut kas ir Frankfurtas lidostā un šāda goļa lidostā. Rezultāti būs šajā mēnesī un mēs arī pabeigsim darbu kā paredzēts. Par sauszemes robežām šeit turpinās izmēģinājumi vēl joprojām vairākos robežu punktos E, šī izmēģinājuma jau ir tālu progresējuši, lielākā daļa no ieplānotā ir paveikts, dati ir savākti, pabeigts visu laikā, un to pašu var teikt arī uz, par izmēģinājumiem uz jūras. Šeit ir arī specifiski izmēģinājumi, e, kas fokusēs uz tehnoloģiju izmantošanu. Tiek pārbaudīti arī pasažieri, kas ceļo automašīnās. Tātad runājot par šo izvietojumu, te progress ir kā plānots. Tālāk ir gadījumu skaits, tad mums ir 13 šādi gadījumi vai scenāriji. E, šeit ir informācija uz augustu beigām. E, mēs esam lepni, ka mēs esam izpildījuši 80% no ieplānota, tas bija augustā, tad droši vien mēs pabeigsim šo darbu vēl ātrāk. Šie izmēģinājumi, dažādi iz, izmēģinājumi, uh, eh, 13, tie ir jau ar ļoti interesantiem rezultātiem. Starposma ziņojumā, ko izstrādāja jūlijā aģentūra, ir jau pieminēti tādi konstatējumi, kas norāda zināmām tendencēm par to, kā uh, tehnoloģijas varētu ietekmēt eh, robežšēsošanas pieredzi, kā varētu padarīt šo procesu par efektīvāku. Vispirms es gribētu pasvītrot, eh, ka, ka šīs te jaunās tehnoloģijas tiek pieņemts ar diezgan lielu entuziasmu. To atbalsta gan ceļotāji, gan robežsardz darbinieki saskaņā ar iekšējiem datiem. Dalībnieku skaits eh, pret visiem iesaistītajiem ir vairāk kā 90%, tātad ļoti liela atsaucība. Un robežsardzes darbinieki, kas e, ir iesaistījušies izmēģinājumos dažādās vietās, ir pauduši ļoti pozitīvu atsauci un pozitīvi ir atsaukušies par šo e, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu. Mēs vēl rakstīsim galziņojumu, tur būs e, izstrādāt šīs rekomendācijas tālāk. Uh, Mēs runājam arī par to, cik droši ir šie biometriskie identifikātori, cik tas palīdz arī šķērsot robežu, bet um, provizoriskie dati saka, ka uh, četri pirkstu nospiedumi, sejas uh, attēls, tas viss prasa minimālu papildu laiku, minimāls papildu laiks ir vajadzīgs. Tas būtu tāds minimāls papildinājums esošajiem procesiem, tāpat laikā šie 4, 5 un 6 dotu arī papildu drošību. Un kopumā šai, šim jaunievedumam būtu ļoti pozitīva ietekme un pozitīvi tas ietekmētu gan pasažierus, gan arī robežas sārdzi. Bet mēs varēsim precīzāk izteikt šīs rekomendācijas, tad, kad mēs būsim apkopojuši visus rezultātus. Tajā pat laikā izmēģinājuma projekta vērtība Nav tikai meklēt labākos risinājums, bet ir jāizskata arī tāds joms, kur varētu būt grūtības ar īstenošanu, kur plānotās idejas no viedrobežu projekta būtu grūti īstenojams. Mums ir arī pirmās mācības, kas ir, kas ir gūtas jau un ko mēs arī rakstam šajā starposma ziņojumā. Aģentūrē ir skaidrs, kā atsevišķi robežu pārvaldības procesi, kā piemēram, astoņu pirkstu nospiedumu ņemšana eh, kaut kādā mm, kustošā vilciena sastāvā vai arī, eh, piemēram, varavīksnenes skenēšana. Te atsevišķos gadījumos ir tehniskas grūtības. Un mēs par to arī runāsim gala ziņojumā. Uh, uz šo te brīdi mēs jau arī zinām, cik spējīgas ir tehnoloģijas strādāt šādā režīmā un cik efektīvi eh, var būt risinājumi, ko dod šīs iekārtas, lai padarītu efektīvāku robežu pārvaldību tuvākajā nākotnē. Es tehniski nestāstīšu, lai gan starposma ziņojumā ir jau pateikts daudz kas, tas ir tāds visaptverošs dokuments, detalizēts. Es gribēju tikai īsumā iezīmēt nākamos soļus. Vispirms, kā es teicu, šo te izpildu vāzi mēs eh, pabeigsim mēneša beigās, tālāk mēs strādāsim pie šiem biroju pētījumiem, arī te būs elementi, ko mēs iekļausim gala ziņojumā. Šis darbs pie šiem biroju ziņojumiem tiks eh, pabeigts eh, oktobra vidū. Uh, Un šo pētījumu rezultātu iestrādāsim arī gala ziņojumā. Un līdztek visam tam aģentūra strādā arī pie gala ziņojuma izstrādes, un šis gala ziņojums tiks publiskots laikā, tas ir līdz novembra beigām. Un eh, šai ziņojumā es ceru, ka mēs arī sniegsim kādu ļoti liederīgu un jaunu informāciju par to, cik eh, tehniski risinājumi ir gatavi atbalstīt eh, jaunā, jauno piedrobežu ideju, nodrošinot labāku robežu pārvaldību. Un kā arī mēs uzskatām, ka šis ziņojums būs arī labs Eh, pamats tālākai lēmu pieņemšanai šajā jomā. Paldies, un mēs katrs atbildēs jūsu jautājumiem. Thank you for your presentation. Paldies par šo prezentāciju. Sākumā uzstāsies referenti Dievs Demerskungs, Fajonkundze. Fajons kundze šodien nevarēja ierasties, un viņu aizstās Zīpels kundze. Diezdemēras kungs sākumā lūdzu. Gracias, señora. Antes de empezar. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms sākt uh, runāt par to, ko es domāju par šo vidusposmu ziņojumu, ar kur nu pat iepazināmies. gribu teikt, ka es tāpat kā Fajon kundze esmu ļoti sarūktināts par Eiropas komisijas uzvedību. Jo tā tagad apšauba starpiestāžu sadarbības satvaru. Diemžēl tas ir noticis pārāk bieži. Un tas mums liek apšaubīt, nu, tādas uh, elementāras lietas, proti Eiropas parlamenta lomu, kā līdzlikumdevē domu. Nu, tagad ilustrēšu ar vairākiem piemēriem. Jā, nu mūsu rīcībā šie dati ir neoficiāli, bet uh, tie ir pareizi. 26. jūnijā, kad tikās robežu darba grupa padomē, komisija piedāvāja neoficiālo dokumentu. kur tiek runāts par tā saukto ātro pātrināto sistēmu, fast track sistēmu, kas varētu nomainīt RTPS sistēmu. par kuru Fajons kundze kā referente ir noskaņot ļoti entuziastiski. Es negribu tagad skaldīt matus, bet nu neviens mums šo uh, neoficiālo dokumentu nav nosūtījis, bet manuprāt šim, šis priekšlikums ļoti spēcīgi ietekmētu nu, šo te pakotni, par ko tagad diskutējam kā līdzautors pieprasu, lai pret abām institūcijām attiektos pietiekami godīgi, līdzvērtīgi, jo mēs esam līdzlikumdevēji, jo jāsaka, mēs bieži vien informāciju nesaņemam. Kā tad mēs varam tā konstruktīvi strādāt, ja kaut kas mums tiek noklusēts un šī viedo robežu pakotne patiešām ir ļoti sarežģīts likumdošanas priekšlikums? Tagad uh, gribēju pateikties Mārko kungam par prezentāciju. Un no savas puses vēlos piemetināt, ka ES Līsa veiktais darbs ir patiešām uzteikšanas vērts, gribēju jums par to pateikties un uzskatu, mēs arī uh, runāsim turpmākajās uh, sēdēs par uh, tikšanos eh, Somijā, lai runātu par šo pilotu projektu. Man šīs Somijas apmeklējums likās ļoti auglīgs. Gribēju pateikties arī kolēģiem, kas eh, strādāja pie ziņojuma par aģentūru Somijā. Un, ja jūs runājat par datumiem, gribētu tomēr būt piesardzīgs, jo, nu, jāpagaida, nevar teikt, hop, pirms grāvim nav no pārlekts, esam uz pareizā ceļa. Un noteikti varam apgalvot, ka viedo robežu sistēma tehniski ir īstenojama. Ziņojums aizņem 180 lapas puses, un tur ir izvērtēti sākotnējie uh, rezultāti runājot par pirkstu nospiedumu ņemšanu 4, 8, 10 pirksti, tālāk varavīksnenes, Un tālāk īpaši vārtiņi lidostās, um, šī ABS vārtiņa un kā to varētu saskaņot ar citām sistēmām. Un mums ir jāsaprot, ko ieteikt labāk izmantot. Varbūt to vajadzētu atstāt gala secinājumos. Mūs nu pat informēja, ka ar tiem varēsim iepazīties novembrī, un tā mēs varēsim eh, labāk zināt, cik daudz laika nepieciešams, lai apkopotu datus Bet, nu, ko jūs varat, mm, kāds ir sausais atlikums šajās 180 lapusēs? Īstenībā izmantotāji ir ļoti apmierināti. Es pats par to varēju pārliecināties Helsinkos. Un šī sistēma ļoti paprātam ir arī robežsargiem. Ir iespējams izmantot atšķirīgas tehnikas, lai pātrinātu procedūru. Un lai tā tad eh, robežu šķēršošanas process eh, arī pasažieriem būtu daudz vienkāršāks un ātrāks. Domāju, ka eh, pēdījumā ir jāpievērš pēc iespējas vairāk uzmanības, kā tad to vislabāk panākt, lai procedūra būtu gana vienkārša un ātra. Protams, mums jādomā arī par dažādiem sekundāriem mērķiem, lai drošības spēki varētu piekļūt datiem, kas ir apkopoti, jādomā par tempu un datu apkopošanas tempiem. Ir jādomā par datu kvalitāti, par to interoperabilitāti, jeb sadarbspēju ar jau spēkā esošajām sistēmām. Gārkova kungs, ja jums nekas nav iebilstams, gribētu jums uzdot vairākus jautājumus. Es patiešām būtu pateicīgs, ja jūs varētu uz tiem atbildēt. Pirmkārt, kā var izskaidrot eh, nu, dažādos pārbaudēs eh, piedzīvotās neveiksmes? Es uh, zinu dažus no šiem iemesliem, kādēļ testos bija mm, neveiksmes, bet, nu, varbūt jūs varētu vairāk uh, ilustrēt. Un kādēļ bija arī, nu, tur dažādas kļūmes uh, ar uh, pasu autentifikāciju. Trešām kārtām par biometriskajiem datiem. Nu, es gribēju pavaicāt, vai tā tad vajadzētu izmantot dažādus datus, piemēram, sejas atpazīšanas sistēmas, varavīksnenes attēlus un uh, pirkstnospiedums. Nu, kāds ir, kāda tad ir tā labākā, veiksmīgākā kombinācija? Un viss beidzot, ceturkārt, par pilotu projektu. Vai patiešām jau novembrī mēs varēsim saņemt vairāk informācijas? Nu, protams, atkarībā no tā, vai mēs varēsim iepazīties ar šo priekšlikumu novembrī, tas, protams, ietekmēs visu turpmāko likumdošanas procesu. Paldies! Čiln. Paldies! Zipels kundze, kas uzstāsies Fajons kundzes vietā. Paldies! Diemžēl mūsu referente nevarēja mums šodien pievienoties, tādēļ es uh, pieminēšu dažus aspektus šodien. Tātad jāsaka, ka šis ziņojums ir tādā sākotnējā stadijā, un tur ir rakstīts, ka nu nekādas uh, uh iznākums no tā nevar būt atvasināms. Un šie sākotnējie secinājumi neatiecas uz visām iespējām, un uh, tāpat netiek piedāvāts pietiekam daudz datu par uh, pārbaudītām tehnoloģijām. Nu, referentiem tas īpaši palīdzīgi roku nesniedz. Un Fajons kundze gribētu zināt, kādu pieredzi ir guvuši ceļotāji, kas piedalījās šajā pētījumā. Protams, atšķirīgas tehniskas iespējas var rezultēties atšķirīgos iznākumos. Un ja mēs runājam par uh, šiem uh, vārtiņiem, kvalitātes radītāji netika ievērot, piemēram, Lizabonā, bet, eh, nu, būtu interesanti, kā tas varētu turpmāk eh, šo jomu eh, ietekmēt. Jāsaka, ka komisija dod priekšroku ki kiosku iespējai, bet jādomā, vai tas būs arī pietiekam draudzīgi lietotājiem un vai to, nu, tā pietiekam labi var īstenot visās vietās, kur notiek robežu kontrola. Un Fajonas kundze vēlas, protams, sadarboties ar ES Līsa, ar, ar referentu un tāds personīgas dabas jautājums. Pilot projekts ir gandrīz gatavs, nu kādēļ tad mēs šodien nevaram iepazīties ne ar kādiem ieteikumiem, ko varētu atvasināt no šī ziņojuma, un vai jūs varētu arī kaut ko pateikt par summu, ko izmantoja pilot projektu finansēšanā? Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Turpina. Pirms uh, atbildēm tagad Veržjā kundze došu vārdu, lūdzu. Oui, merci. Paldies. Pirmam kārtam gribu teikt, ka piekrīt un tam, ko teica Dievs Damera attiecībā uz parlamentiesību respektēšanu. Mēs jau daudz esam par to runājuši, esam daudz strādājuši pie, tī, pie šī dokumenta. Uh, arī nu, par projektu, ar pilotprojektu jautājumu esam ņēmušies daudz un tikt, un tāpēc visai pārsteigt esmu redzot, ka ir kaut kādi citi projekti, un tikai parlaments vienīgais par tiem nav informēts. Nu, labi, vismaz, ka mūsu referentam bija iespēja saņemt informāciju, nu, ja pat netiešā kārtā, man tas šķiet nenormāli. Es domāju, ir pienācis laiks, lai komisija tomēr iesaistīt parlamentu informēšanas kontekstā un ņemt vērā Lisabonas līguma noteikumus attiecībā uz Eiropas parlamentu tiesībām. Ir arī citas lietas, kas Lisabona līgumā tiek paredzēts un kas tiek piemērotas daudz aktīvāk. Nu, to pie malas tagad, bet tālāk. Negribu apšaubīt mm, paveikto Luīzes darbu pie šī jautājuma, es tomēr esmu visai skeptiska. Uh, attiecībā uz to, kāda šim ziņojam būs sekas uz pilotprojektu, jo es domāju, ka pat, ja nu, ir zināms pieredze dalībvalstī ar šo jautājumu, tad tas salīdzinot ar pilotu projektu apjomu nešķiet pietiekami. Vēl nepietiekamāk tas šķiet eh, tas, ka mēs tikai pārbaudam tehniska rakstura jautājumus un skatām to tikai kā tehniska rakstura problēmu. Tāpēc priecājos dzirdēt, kā, ja pareizi sapratu, jūs grasaties atteikties no šīs identifikācijas sistēmas ar varavīksneni. Nu, tas man liekas, ka tas ir kaut kas cits atkal. Bet es nedomāju, ka šāda veida sistēma ir efektīva nu, lai ko arī šī tehniskā, šis tehniskais pētījums neteiktu, un neliecinātu. Es domāju, ka jāceras arī par privātu datu aizsardzību. Šimkārt šis projekts arī ļoti dārgs, nepietiekami pamatos un jāsaka visai tāds, eh, nu, tāds, kas iejaucas cilvēku tiesībās un, manuprāt, tas nav loģisks. Turklāt, uzskat, ka tomēr tajā ir arī virkne pretrumu. Mēs šobrīd runājam arī par budžeta ierobežojumiem un nepieciešamību to visu tā kā taupīt un tā, bet tad šeit gluži otrādi izrādās šī polekt, projektu kontrakt, kontekstā tiek palielināt līdzekļi kaut kam, kam, kas nav pat pierādījis savu efektivitāti, attaisnojis sev darbībā. Tur runājam par kaut kādiem miljardiem eiro. Nu, tad mēs neejam paši pret sevis noteikto. to tad drīzāk varbūt šos līdzekļus vajadzētu piešķirt operācijām, kas ļauj glābt cilvēkus vidusjūrā. Es turklāt tāpēc arī gribu zināt, kāda būs šī jaunā projekta ietekme attiecībā uz pilotu projektu, vai tas joprojām nu, saglabāsies, mainīsies mērķis, nu kā tas notiks. Un vai šī pieeja tika integrēta tajos testos, ko jūs veicāt? Luīza, nu, tomēr arī vēl saņemt informāciju. Mēs visiem Karabas parlamentam tā nepieciešam. Uh, Mrs. Viks. Paldies, Vikstrēms kundze, lūdzu. Paldies paldies par jūsu prezentāciju. Jāsaka, ka mēs šim jautājumam sakojam jau diezgan krietnu brīdi, un es tagad negribu, protams, apšaubīt labos nolūkus, kas, eh, pēc kuriem ir vadījušies projekta autori, bet mēs esam noraizējušies par milzīgajām iztērētajām eh, summām, nu un patiešām vai šī nauda ir tā produktīvi izmantota? un gribētu atkārtot mūsu referentijas Demēras kunga teikto. Un es, protams, esmu arī iepazinusies ar Taņas Fajonas um, nostādnēm. Nu, es gribētu teikt, ka ne līdz autoriem, eh, ne kādām citām tas neko nelīdz, un paldies Dievam, ir ļoti jauki, ka Dijas Demēras kungs un Fajonas kundze tik labi sastrādājas, un viņi patiešām ir tā ļoti rūpīgi ņēmuši vērā arī ēnu referentu paustās bažas. Bet tas ir jautājums, ko es vēlētos patiešām. Uh, ilustrē kā, nu, patiešām tādu sliktu, ļoti sliktu uh, iestāžu sadarbības piemēru. Nu, kaut kāda informācija ir noplūdusi, kāds ir kaut kādas informācijas druskas uh, sagrābstījies, un tas pat tiešām, nu, neuzlabo tādu uzticību, uzticības pilngaisotnes starp institūcijām nerada. vēlētos atkārtot. Manuprāt, neviens, eh, kas sēž šeit telpā, neapšaubītu tos labos nolūks, pēc kuriem vadījās priekšlikuma autori, bet mēs to vairs necietīsim. Mums informācija nepieciešama saulaicīgi. It sevišķi, nu, līdzautori, ziņojumu līdzautori ir pelnījuši saņemt informāciju caurskatāmā atklātā veidā, nevis kaut kādas informācijas drūpačas. Viņiem nav jāpaļaujas uz noplūdušu informāciju, uz kaut kādām baumām vai kaut ko tādu, nu, ko viņi ir uzzinājuši pilnīgi nejauši. Jūs ļoti labi tātad varat saprast mūsu raizes, un man ir, nu, vēl virkni jautājumi, ko labprāt vēlētos uzdot, bet, nu, pašreiz gribēju jums pateikties par šiem labajiem nodomiem, bet, nu, lūdzu, nododiet tālāk, paņemiet līdzi kā uh, mugursomā šo te vēstījumu, ko komiteja jums šodien vēlas paust. Paldies, Garko kungs, jums tagad vārds atbildēja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, protams, eh, saprotu, ka jūs interesē Līsa veiktais darbs, nu atbildēšu uz jautājumiem chronoloģiskā secībā. Demēras kungs vēlējos jums pateikties par siltajiem vārdiem, kas veltīti mūsu aģentūrai, un gribu pateikt Fajons kundzei, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai patiešām varētu savu darbu paveikt godam. Kādēļ dažas pārbaudes nevainagojās panākumiem? nevienu no pārbaudēm un, un nevienu no iegūtiem rezultātiem es negribētu apzīmēt kā neveiksmi, bet ir tādi ļoti specifiski testi un uh, ir jāizmanto arī attiecīgas tehnoloģijas, bet nevienmēr šīs tehnoloģijas var izmantot tādā veidā, kam tās ir domātas. Un ir patiešām. Uh, jā. Daudzi izmanto eh, jaunās tehnoloģijas un dara to labprāt, bet nu ne visās iestādēs mēs varējām apkopot sev nepieciešamos datus. Līdz ar to var eh, tā, nu, rasties tāds iespējas, ka daži testi ir eh, rezultējušies ar neveiksmi, bet Nu, varbūt tad, kad būs gatavs uh, pēdējais ziņojums, nu tad mēs varēsim izdarīt uh, kopīgos secinājumus. Tad, kad dati būs pilnībā analizēti, nu tad mēs varēsim to visu uh, izcirzēt un arī uh, nāk klajā ar konkrētiem secinājumiem, vai šis projekts ir īstenots pietiekami labi, vai tieši pretēji ciets neveiksmi. Es gribētu teikt, ka mūsu aģentūra ļoti cieši sadarbojās ar nozari, ar, ar rūpniecību, kas eh, izstrādā dažādas eh, iekārtas, ierīces, un es gribu teikt, ka nu nevienmēr saražotā tehnoloģija vislabāk atbilda veicamajiem testiem, nu varbūt tādēļ dažreiz rezultāti nebija pārāk pārliecinoši un visaptveroši. Bet nu jādomā arī par tādu piemēru apkopošanu, arī par tādu vispārināšanu, un kad mūsu rīcībā būs uh, gala ziņojums, mēs varēsim patiešām arī pateikt, nu, kuru iespēju, kuru tehnoloģiju izmantot, vai tā patiešām ir uh, īstenojam praksē, un ja kādi testi nevainagosies panākumiem, tad mēs, protams, to arī paziņosim. Ja runājam par biometriskiem datiem, nu kāda ir visveiksmīgākā kombinācija? Šis ir sākotnējais ziņojums, un daži no testiem pierādīja, ka ir tādas kombinācijas, kas varbūt automātiski nav labākas, bet padara procesu vienkāršāku un ātrāku. Un tad, kad mūsu rīcībā būs šis gala ziņojums, nu tad mēs varēsim arī no kaut kā izvēlēties lai saprastu, ko tad pa, panākt ar šīm viedajām robežām un sapratīsim, kura kombinācija ir visveiksmīgākā. Bet nu šodien es vēl nevaru jums dot gatavu atbildi, izdarīt kaut kādus secinājumus, kāds ir, eh, kāda ir šī visveiksmīgākā biometrisko datu kombinācija. Un es gribētu teikt, ka aģentūra strādā vaigas viedros, lai uh, ziņojums būtu gatavs paredzētajā datumā un mēs ceram, ka varēsim to arī panākt. Un tad Es, protams, arī ar lielu prieku atnāktu atpakaļ pie jums komitejā un pastāstītu par turpmāko darba gaitu. Un šis projekts ir pat dažās jomās tāds unikāls. Un atbildot uz Fajonas kundzes uh, jautājumiem, es ļoti labi saprotu, ka viņa ir nobažījusies, it sevišķi arī par investīcijām. Uh, kas uh, tika veikts, lai varētu veidot šīs viedās robežas, bet es esmu pārliecināts, ka arī gala ziņojums jums sniegs tādu skaidrāku atbildi par to tehnoloģijām, kas tika izmantotas, kas tika notestētas, lai viedās robežas patiešām varētu no nu, arī atvieglot ceļotāju ikdienu un lai arī pārbaudas uz robežām būtu daudz vienkāršāks. Ja runājam par budžetu, saskaņā ar vienošanos starp uh, delegācijām, aģentūrām. I need to emphasize the fact that not all of that bija 35 miljoni eiro. Es uh, gribu teikt, ka ne visa šī summa tika izmantota, jo mēs uh, mēģinājām optimizēt uh, pēc iespējas vairāk. With... Mums bija arī diskusijas ar Eiropas komisiju, ar dalību valstīm un. mēs sapratām, ka īstenībā nu, visi tie mērķi, kas tik nospraust, veidojot, strādājot pie šī pilota projekta, mēs nevarējām paredzēt tātad visu nepieciešamo uh, summu. Pagaidām ir iztērēti 2,3 miljoni tātad granti dalību valstīm un aģentūras izdevumi. Uh, Un, protams, ar gala ziņojumu mēs tad, protams, vēlētos jums sniegt arī precīzāk informāciju par pilnajām pilotprojekta izmaksām. Tālāk. Jautājums par to, vai jaunais priekšlikums par šo pātrināto joslu, vai tas uh, ir paredzēts eh, projektā? Nē, tā nav kādēļ, ja mēs runājam par pilotu projekta aptvērumu, tad, kad mēs par to diskutējam, šāds priekšlikums vēl nebija ieraudzījis dienas gaismu, un mēs tā tad ņēmām vērā visu to, kas bija izkristalizējies konsultāciju procedūrā ar parlamentu un padomi. Nu, ja mēs vēlamies iet pa šo ceļu, tad, protams, tas ir jādara tagad atsevišķi no pilotu projekta, jo tagad tas nav integrēts pilotu projektā. Un visu beidzot, Vikstrēms kundze, jā, mēs, protams, saprotam, ka esat noraizējušies, bet es domāju, nu, varu atkal atkārtot tikai šis eh, gala ziņojums noteikti varēs arī jūs iepazīstināt ar šo viedo robežu pievienoto vērtību, tad, kad tas būs pilnībā īstenots. Paldies, es ceru, ka atbildēju visiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, jā, mums vajadzētu pagaidīt tagad līdz novembra beigām. Garko kungs māja ar galvu. Um, uh, like to... Es vēlētos dot vārdu Rozenberga kungam no Eiropas komisijas, lai viņš uh, pastāstītu mums par uh, likumdošanas priekšlikumu. Yes, thank you. Ek, paldies, paldies priekšādātā, labi pēcpusdien visiem. Pirmām kārtām Eiropas komisijas dienestu vārdā gribu paust mūsu prieku un apmierinātību ar to, kā šis pildu projekts tiek īstenots. Aģentūra, domājam, ka tas notiek ļoti profesionāli. Ar visu koordināciju, kas arī nepacietīga ne, ne, nepieciešama. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Tas jau šobrīd ir visai liederīgi, ir atsevišķi lietas, secinājumi, e, rezultāti, par ko jau Garkov kungs runāja, kas ir mm, visai liederīgi un palīdz mums jau virzīt uz priekšu debatas, tīpaši komisijā, šai parlamentā un, protams, arī sarunas ar dalībvalstīm. Jūs gribējāt, lai sniedzu svaigāku informāciju par to, kas šobrīd notiek. Kopš runājām par viedajām robežām iepriekš šeit parlamentā, tas bija 9. jūnijā, Eiropas parlamenta plenāra sesijā Strasbūrā, kad komisārs Mavropalus runāja par mērķiem šai pārskatītajā priekšlikumā Viņš tāpat izteicās arī par elementiem, ko šobrīd komisija izvērtē, gatavojot jauno priekšlikumu. Viņš teica, ka tajā brīdī, kad šis priekšlikums tiks liks priekšā līdz lēmējiem, nu, tad, lūk, tas būs 2016. gada sākumā. Tad var jums pastāstīt, ka kamēr mēs šeit vēl runājam, iekšlietu ministra tieši šobrīd spriež par reakciju uz to, kas tiek nu, saukta par nevis migrācijas krīzi, bet bēgļu krīzi. Un kā daļa no reakcijas uz šo krīzi tiek runāts par priekšlikumu izstrādāšanu attiecībā uz ES ārējo robežu pārvaldīšanu, kas tiktu iesniegt līdz šī gada beigām. Un tāpēc šobrīd mūsu priekšā faktiski ir secinājumu uzmetums, kas droši vien kļūs pavisam drīz arī par pašiem secinājumiem, tikko ministri būs beiguši sanāksmi. Uh, un tur iekļauts aicinājums komisijai likt priekšā šādus e, priekšlikumus par ārēju robežu pārvaldīšanu līdz 2015. gada beigām. Šī pakotne, nu tādā parastā kārtā, ietvert arī priekšlikumus par viedajām robežām. Mums gan vispirms jāredz, vai tas tā arī būs, un tad pēc tam jāredz, kā tas viss tā, nu, izvērtīsies praktiskā kārtā. Uh, Bet, nu, tam, protams, var sakot pēc tam līdz kaut kas vēlāks nedaudz priekšlikums par testēšanas fāzi un tam līdzīgi. Bet pastāv arī iespēja, ka mums vajadzēs pātrināt darbu attiecībā uz šīm viedo, viedo robežu pārvaldību jau tā, lai priekšlikums ir gatavs jau līdz gada beigām. Nu, lūk, tas tāds jauns elements salīdzinot ar to, kas tiks teikts jūnijā nevis tātad vairs 2016. gads, bet šī gada beigas. Runājot par laika grafiku un to, kas būs šajos priekšlikumos, jūs jau zināt, jūs jau esat redzējuši, kāda ir ceļu karta ietekmes novērtējuma rezultātā. Tā tika publicēta jūnijā. Un tā ir nu, padarīt līdz ar to tāpat tā publiskota, komen, jūs varējāt to komentēt, un jūs jau zinat, ka priekšlikumos pievērsīsimies, un tā tas bija arī ietekmes novērtējumā, pieciem jautājumiem pirmām kārtām šīs jaunās sistēmas arhitektūra uzbūva, respektīvi tālāk biometriskie dati, kas tiktu izmantot, un te jau nu mēs dzirdējam šodien, tā tāda neliela varbūt norāda, ka šī iespēja izmantot desmit pirkstu nospiedumus eh, drīzāk nebūs tā vinnētāja. Ja? jo tam būs vajadzīgs, būtu vajadzīgs pārāk ilgs laiks, drīzāk tas būs kaut kas vienkāršāks. Trešais jautājums par robežķēršošanas atvieglošanu. Un te aktuāls jautājums par um, biežo ceļotāju programmu un tā tālāk. Ja likumīgo ceļotāju programmu, jeb RDP programma, tas būtu tā pamatos būtu pietiku, pieteikumi, kas saņemti, pat arī pētījums tiktu veikts. Un tad varētu būt arī tā, ka nav tāda RDP programma, bet gan tiek izmantota tāda procesa pātrinātāja, kā piemēram kaut kāda, zinām, tāda tā kā pieturas punktiem kioski, kas ļautu to procesu padarīt straujāku. Daudzi no jums teica, ka, lūk, eh, diskusijas par šo par specifisko trešo iespēju, par procesa atvieglotājiem būtu jānotur arī šeit, šajā namā. Un te jau, protams, var jums teikt, ka mūs ļoti pat interesē jūsu idejas. Mēs gribam, lai šādas diskusijas notikt arī ar jums. Nu, piemēram, varbūt ir tāda tehniska sesija, pat, pat līdzīgi kā tas bija pagājušā gadā par atsevišķām tēmām. Bet nu, par šo spēc, fisko jautājumu runājot, es saku, tas ir tāds vēl viens variants, tas būs redzēsim, kas būs iekļauts nākotnes priekšlikumā, tas netika iekļauts ceļu kartē, kas tika publicēta jūnijā. Nu, un padomas darba grupa ir pieprasīta, lai mēs tālāk paskaidrojam šādu trešo opciju. Eh, to viņi darīja jūnija sanāksmē, mēs to arī savukārt tad attiecīgi paskaidrojumu sniedzām, tā, tā bija tad īsa sanāksme tajā brīdī. Uh, sagatavojām arī tādu nu, dokumentu, kas ir tāds tīri neoficiāls, tāds uzmetums, kā informatīvs dokuments, un tad tas tika izplīts dalību valstīm, un mēs, protams, ka vēlamies to padarīt pieejam arī jums, nu, kā tāda diskusija pamat, bet gribu tikai uzsvērt, ka šis um, dokuments nav nekādā veidā jodieši saistošs, tas nav īsts darba dokuments, tas neoficiāls, tas vienkārši skaidro ietekmes novērtējumā pausto. Pa Un tas tad varētu tikt tālāk attīstīts tajā brīdī, kad izstrādāsim priešlikumus vēlāk šī gada beigās. Nu, tā tad ceturtā mm, daļa, pavisam īsa varbūt, būs šis uz, datu uzturēšanas laiks, tas nebūs tāds politiski plašs apsvarams, bet, nu, tas vienkārši tāds faktiski laika grafiks. Un piektais attieksies uz pie, piekļuvi datiem, piemēram, tiesības sargājošām iestādēm. Nu, lūk, tādi pieci galvenie jautājumi tiks tur regulēti, un, kā jau teicu, tie būs nu, tas mugurkauls tam kopējam izvērtējumam un priekšlikumiem, ko izsagatavosim. Vēl viens elements, kur ir pieminēts, ir publisko konsultāciju uzsākšana. Tas notika 29. jūlijā komisijas mājas lapā. Iespējams komentēt to visu līdz oktobra beigām. Esam lūguši arī mūsu ārvalstu delegācijām popularizēt šo iespēju tā, lai uh, Eh, nu, varētu, piemēram, konstatēt, kāda būtu ietekme uz trešo valstu pilsoņiem. To vajadzētu, par to vajadzētu būt informētām arī trešo valstu valdībām, lai tās spēja reaģēt, sniegt atgriezenisko saiti un tādējādi piedalīties šajā novērtējumā ar konsultāciju postu. Tāpat arī uzdevām jautājumu pamatiesība aģentūrē, lūdzām, lai viņi sa savas uh, ieinteresētās puses par to informē un lūdz arī sabiedrībai respondēt uz, un tātad reaģēt uz šo konsultāciju procesu. EULīsas pārvaldības valde arī dzen ir lūgta izskatīt šo jautājumu un tā teikt, nu, pastāstīt par to tālāk. Un daru to arī tagad šeit, lūdzu, um, informējiet par to visus, kas varētu būt šai tēmā ieinteresēti, ka pastāv iespēja sniegt informāciju, reaģēt detalizēt uz komisijas priekšlikumu eh, tās mājaslapā konsultāciju ietvaros. Nu, varbūt tas pēdējais elements, ko gribu minēt, ir tas, ka mums bija arī virkne tādu mērķiecīgu tikšanos ar dažādām interesētiem pusēm, nu, piemēram, uh, Eh, ar um, avio pārvadātājiem esam tikušies, ar kuģniecības pārvadātājiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mums bija tikšanās arī ar varas iest, ar mm, tiesības sargājušu iestāžu eh, praktizējošiem pārstāvjiem, ar pamatiesību aģentūru runājām. Un mēs domājam arī mm, plānot tālākas tehniskas tīšanās turpmākās nedēļās mēnešos par visu veidu iespējamiem tematiem, kas šobrīd tiek pētīti ietekmes novērtēju kontekstā. Uh, Procesam turpinoties, mēs, eh, protams, sniegsim jums informāciju. Mums ir vajadzīgs vis, vi, visi šie elementi, lai mēs varētu nākt klajā ar tādu visatvarošu novērtējumu, jo, jāsaka, jautājums, protams, ir visai komplekss, taušķaitņēns, un arī priekšlikumam ir tādam jābūt. Un gribu vēl tikai atkārtot, ka tieši tāpat kā iepriekš mēs vēlamies nesasteigt šo procesu. Mēs arī jums vēlamies to, to apspriest, nu, lai kad jūs būtu gatavi to darīt, un tad jūs vienkārši uzaiciniet lūdzu mūs. Paldies, saka priekšsēdētā, paldies par šiem precizējumiem. Dievs demēra, jūs vēlaties izteikties vēl tagad noslēgumā. Jā, nu varbūt tā pavisam īsi, kaut nu īsti man daudz nav, nekā ko sakām priekšsēdētāji. 70 dienas ir pagājušas kopš 28. datuma. Un Rozenberg kungs ir atzinis, ka šis eh, informatīvais doktorējums dokuments pastāv, un es gribētu šeit Eiropas komisijai teikt, kāpēc tas nav iesniegts mums. Morais kungs, Taņa un es pats esam uzrakstījuši protestu vēstuli, ka mums šis dokuments nav iesniegts. Tieši šādiem vārdiem, tā kā es to teicu iepriekš. Jebkurā gadījumā būtu nu bijis visai liederīgi tomēr ja referenti būtu saņēmuši šo dokumentu tajā pašā dienā, kad notika tikšanās 26. datumā. Taču runājam par visam šim mm, atvieglot, atvieglošanas iespējām un tā tālāk. Un tas arī viss, kas man sakāms priekšādā. Paldies, bet, protams, paldies arī aģentūras pārstāvjiem. Sīpals kundze. Pavisam īsi pilnībā piekrītu tam, ka ja ir kāda informācija, kas sniegs sniegt vienai iestādē, tad to vajadzētu nodot arī mums. Par vēstuli runājot, es zinu, ka referenti vienojās lūgt mūsu komitejas priekšādātājiem nosūtīt vēstuli, un mēs rītdien pat šo jautājumu iekļausīsim darba, kārt, iekļausim darba kārtībā, un es domāju, koordinātoru sanāksmē redzējām, ka tas nebūs problemātiski. Visi esam gatavi šo vēstuli nosūtīt un darīt to strauji. Paldies! Mēs paldies, saka priekšādātāji. Paldies par šo diskusiju. Līdz ar to šķiet mūsu sanāksme var noslēgties un mazliet ātrāk nekā sākotnēji paredzēts. Lūdzu atcerieties, ka rīt no rīta būs balsošana, tāpēc paņemiet līdz savas balsošanas kartiņas. Paldies un līdz rītam!